kā paldies kolēģi. Tagad pārējām pie piektā darba kārtības punkta komisijas prezentācija par 2008. Uh, gada uh, atpakaļ nosūtīšanas direktīvas pārskatīšanu vai uh, pārskatīto redakciju. Tad, tad būs Vispirms būs prezentācija un pēc tam būs uh, arī um, informācija par komisiju parlamentu pasūtīto ietekmes novērtējumu. Kolēģi, kuri nepiedalās šai sēdes daļā, lūdzu klusējot atstājiet šo zāli. Un tagad vārds referente Judītai Sargentīnī, kura mūs iepazīstinās ar ziņojumu projektu par atpakaļ nosūtīšanas direktīvu. Judith, please. I figured this would be a fantastic spot to present my. Uh... Es uh, domāju, ka tagad ir lielisks brīdis, un šī ir lieliska vieta, kad es varētu runāt par savu ziņojumu, un šis brīdis ir pienācis. Es uh, domāju, ka ir pienācis brīdis labāk ieklausīties eh, parlamenta angažētajos eh, ietekmes izvērtētājos, jo ietekmes eh, izvērtējumu no komisijas mēs ne, ne, nesaņēmām. Tālāk mēs gribējām saņemt informāciju no tiesība aģentūras, no Frontex, no datu uzraudzības iestādes. Es uzskatu, ka šie avoti ir ļoti svarīgi. Uh, tad eh, mums ir bijis ļoti liels skaits ar ēnu, sanāksmes ar um, ēnu referentiem, lai mēs varētu paši apkopot sev vajadzīgo informāciju, lai mēs varētu arī strādāt saskaņā ar caurskatamības principiem. Es pielikumā esmu minējis veselu rindu institūciju, ar kurām mēs esam kontaktējušies un saņēmuši no viņiem informāciju. Mēs esam rakstījuši arī paskaidrojumu rakstu, kur minam arī mūsu izvēles, pamatojam tās. Viens, viena mūsu vēlme ir uzlabot šo likumdošanas aktu. Varētu teikt, ka varētu vienkārši nolikt šo dokumentu kaut kādā plauktā saskaņā ar 2017. gadā komisijas teikto. Uh, ka mēs varētu vienkārši likt dalībvalstīm darboties saskaņā ar esošo atpakaļ atgriešanas direktīvu, un tikai tad mēs varētu runāt par likumdošanas maiņu. Šādā ziņā šai idejai mēs varētu arī piekrist, bet ir ļoti daudz problēmas, ar kurām saduras dalībvalstis, un šīs problēmas rodas ne tāpēc, ka nav likumdošanas, bet dēļ tā, ka klibo īstenošana. Uh, Lūk, Eiropas komisija ir nākusi klajā ar savu priekšlikumu, padomu izdara savu spiedienu, ir daudz izaicinājumu, un mēs izmantojam šo iespēju, mēs gribam uzlabot direktīvu par valsts piedrīgu atgriešanu, gribam, lai tas e, dokuments e, tiešām saskaņētu ar starptautiskās likumdošanas normām, un lai mūsu direktīva vai regula efektīvi strādātu un nebūtu nekādi viltus solījumi. Mēs pamatojam savas prioritātes paskaidrojumu rakstā. Es fokusējos uz brīvprātīgo atpakaļ atgriešanu, jo projām ir arī piespiedu atgriešana. Bez tā efektīvi nav iespējams īstenot brīvprātīgu cilvēku atpakaļ sūtīšanu ja jūs eh, nevarat arī informēt cilvēks par to, ka ir arī galējais mērs, kas ir piespiedu atpakaļ nosūtīšana, bet eh, komisijas eh, priekšlikumā vairāk akcents ir uz piespiedu daļu, jo ir runa par to, ka cilvēki tiek izmitināti uzturēšanās centros un tālāk jau, kad cilvēks ir ievietots attiecīgā centrā, tad brīvprātīga atpakaļ atgriešana vairs nav iespējama. Liels, liela problēma ar šo procedūru ir nevis tas, ka mums nav tiesību aktu, bet drīzāk uzņemošās valstis nevēlas uzņemt atpakaļ savus valsts piedrīgos. Es eh, domāju, ka mēs šādu re reakciju panākam, ja mēs eh, fokusējamies uz piespiedu izraidīšanu Abidžānā ar Āfrikas Savienību, piemēram, sārunās. Uh, Mēs skaidri redzam, ka Āfrikas valstis grib iesaistīties, bet šo iesaisti viņi gribētu redzēt tikai brīvprātīgas nosūtīšanas atpakaļ gadījumā. Tātad brīvprātīgums to es pasvītroju atkal un atkal. Otrkārt, ilgspēja un efektivitāte. Cik efektīva ir šī atpakaļ atgriešanas procedūra? Ko mēs varam piedāvāt personai, kas tiek nosūtīta atpakaļ, kas atgriežas mājās? Vai mēs piedāvājam integrāciju sabiedrībā, vai arī mēs esam eh, tik mm, ļoti pārliecināti, ka šī persona neatgriezīsies atkal, ņemot pirmo uh, um, kuģi atpakaļ uz Eiropu. Īstenībā šeit ir runa arī par varādu nastu un vai to, vai cik daudz var nopildīt Eiropā, vai būs pietiekama šī summa, lai atkal atkārtot nopirktu um, kuģi blieti atpakaļ uh, uz šeieni. Uh, tātad, kādi ir aizsardzības mehānismi šai sakarā? Teiksim godīgi, tad, kad persona vēlas lūgt patvērumu, varbūt tā jau ir otrā reize, mēs nevaram lūgt, lai persona vienlaicīgi sāk strādāt pie atpakaļ atgriešana. Mēs vēl neesam pārliecināti, ka persona iegūs patvērumu tiesības. Mēs nevaram likt, lūgt arī runāt par atpakaļ atgriešanu. Te ir liels risks. Mēs atbraudām, atbraudām ne tikai personu, kas lūdz patvērumu, bet arī visu viņa ģimeni. Varbūt ģimene zināja, ka persona ir aizbraukusi, teiksim, uz Eiropu, bet nezina precīzi. Un Stambulā bija situācija ar Saudi ar Arābijas eh, žurnālistu, kas nekad nevarēja aizstāt, atstāt arī dzīves eh, vēstniecības telpas. Tas, mēs eh, liekam bērna intereses kā primāro aspektu, Mēs gribam darīt visu, lai varētu darboties saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem un gribam arī no, garantēt, ka aizturēšana nav normāla procedūra. Ja ir runa ar ģimen, par ģimenēm, ar bērniem, tad e, šādu ģimeņu aizturēšana īpašos centros nav pieļaujama. Tā nepieciešamība, samērīgums ir vēl principi, un vēl dažas drastiskas lietas, ko es veicu no savas puses. Es izsvitroju procedūras sakarā ar robežas šķērstošanu. Ja mums nav skaidrības par patvērumu, tad mēs arī nevaram runāt par robežu procedūru, tad, kad persona tiek atgriezta mājas valstī, jo tas nav iespējams, mēs nevaram to noregulēt tādā fāzē. Tālāk eh, process par to, uh, ko persona var sagaidīt, atgriežoties mājas valstī, kādas būs tiesības un kādas iespējas. Es arī izsvītroju nevajadzīgas prasības attiecībā uz sadarbību. Rezultātā mums ir apmēram 120 grozījumi. Es eh, ļoti ceru, ka es tos izskatīju rūpīgi, tomēr es gaidu arī citus priekšlikumus. Es saprotu, ka jūsu noteiktais ir termiņš grozījuma iesniegšanai ir 7. februārs. Es ļoti ceru, ka jūs varēsiet izmantot arī ietekmes izvērtējuma tekstu, to izvērtējumu, par, ar kuru runāsim šodien. Paldies! Tālāk došu vārdu ēnu referentiem. Tautas partijas ēnu referente eh, Viltkundze. Uh, Es esmu ēnu referente no tautas partijas puses, es atbalstu šo pārstrādes procesu, atbalstu arī ietekmes izvērtējumu. Mums ir um, nepieciešams nodrošināt efektīvāku atpakaļatgriešanas politiku. Mēs atgriežam atpakaļ trešo valstu valstspiedrīgos, kam nav nepieciešama starptautiskā aizsardzība, tātad viņiem jāatgriežas mājās. Komisijas priešlikums ir labs starts ar pozitīviem elementiem, piemēram, normas. Uh, par sadarbības stiprināšanu ar izcelsmes valstīm, kā arī norma, ka dalību valstīm ir jāizstrādā atgriešanas programmas sadarbībā ar trešām valstīm. Referentei piekrītu par brīvprātīgo atgriešanu, tam ir jākļūst par galveno mērķi, tas ir jāstimulē visiem spēkiem. Tas neapšaubāmi ir ilgtermiņa risinājums, tas ir vislabākais, tomēr mēs nevaram izslēgt arī piespiedu atpakaļatgriešanu. Šeit mums ir jābūt realistiem. Tāda piespiedu procedūra notiks un jūs jau arī par to runājat. Un arī piespiedu gadījumā mums ir nepieciešama sadarbība ar izcelsmes valstīm, ir nepieciešama lielāka sadarbības ar dalību valstīm, piemēram, datubāžu izmantošanas ziņā, un ir ne, jābūt iespējai arī regulēt vai izsekot sekundārajai kustībai, runājot par to, kā atgriešanas lēmums tiek īstenot. No savas grupas puses mēs strādāsim pie iepriekš minētajiem aspektiem. Mēs gribam, lai būtu lielāka mm, efektivitāte, tomēr, lai tas negatīvi neietekmē neaizsargātās grupas. Mm, Tātad mēs uzskatām, ka ir jāstiprina dzimuma līdztiesības perspektīva, tās šobrīd nav ir eh, jāakcentē arī uzmanība uz sievietēm, kas ir upuri cilvēktiesniecībā, seksuālā procesos. Eh, par bērniem. Ar prieku konstatēju, ka referenta piedāvā pārskatīt eh, piedāvāto pārstrādāto versiju vairāk, aizsargāt bērnus, bērnus nedrīkstētu aizturēt, eh, turēt nebrīvē. Un bērnu interesēm, vislabākiem interesēm, tam ir jākļūst par, to ievērošanai ir jābūt par galveno principu. Uh, Galvenie principi, tātad par bēgļošanu, sestais pants. Bēgšanas, bēgļošanas risks. Mēs saprotam komisijas vēlēšanos uh, palīdzēt precizēt kritērijus, definējot uh, šādu aizbēgšanas risku. Tomēr šie kritēriji un riski nav īpaši skaidri. Piemēram, finanšu resursu trūkums, dokumentu trūkums, nelegāla iebraukšana. Šie kritēriji, kas nosaka šo risku, nevienmēr ir objektīvi. E, tāpat laikā mēs e, arī neatbalstam visa šī panta kopumā svītrošanu, kā grib referente. Mēs gribam e, pasvītrot, ka bēgšanas riska noteikšana vienmēr ir saistīta ar individuālu izvērtējumu Priekšsēdētāji, par ko šeit ir runa? Ir arī Eiropā jānosargā pārvietošanās brīvība. Mēs labi apzināmies, ka ja mēs neko nedarīsim eh, sakarā ar šo bēgšanas risku eh, no drošības eh, viedokļa, tad patiesībā dalībvalsts varētu vēlēties arī slēgt robežas, un mēs negribam panākt šādu situāciju par bērniem bērns vajadzētu izslēgt no šīs procedūras, vajadzētu ar bērniem nodarboties nacionālās aizsardzības sistēmās. 19. par brīvības atņemšanu nedrīkst to piemērot bērniem un nevarētu būt pat arī kā pēdējais mērs. Pat ja ģimene ar bērniem, ģimenes ar bērniem ir jāiziet to alternatīvās vietās. 9. par brīvprātīgo atgriešanu. 9. pants. Arī šeit tur nevajadzētu brīvprātīgai atpakaļbraukšanai vienmēr ir jābūt tādai iespējai. Pat tad, ja trešās valsts valstsviedrīgais tiek turēts ieslodzījumā, tad arī ir jādod iespēja atgriezties um, atkal attiecīgā procedūra par bērniem. Tad um, mēs arī gribam pasvītrot informācijas uh, nepieciešamību trešo valstu piedrīgajiem, tas ir ietrok rokā ar brīvprātīgo procesu. Un, ja attiecīgā persona nesadarbojas, kā tas ir 7. pantā paredzēts, tad mums ir jādara viss, lai nodrošinātu, ka trešās valsts valsts piedrīgais tiešām saprot, kas notiek un kādas ir viņa tiesības. Un visbeidzot, atkal par bērniem. Informācija, kas tiek sniegta bērniem. Šai informācijai ir jābūt saprotamai. Bērnam ir jāsaproti šie vārdi, uh, un eh, arī nesadarbošanās eh, sekas tās neietekmē bērnu turpmāko likmeni. Likteni. Paldies visiem! Es, mums bija lieliskas sanāksmes ar ēnu referentiem, ar dažādām aģentūrām. Eh, tas bija ļoti labi, noskaidroja kopējo kontekstu un liels paldies kolēģiem. Mēs arī nonācām pie kompromisiem un mēs ļoti ceram, ka līdz sasaukuma beigām būs arī rezultāts mūsu darbam. Paldies! Eh, paldies, Klauda. Eh, Mūsu ēnu referente Silvija Giljoma nav klāt, un viņa mani lūdza angliski viņas vārdā, ko nolasīt. Eh, kolēģi, Gijom kundze gribētu vainoties, jo viņa nevar ierasties uz šo sanāksmu sakarā ar darbību vēlēšanu apgablā. Un kā ēnu referente sociāldemokrātu grupas vārdā Viņa grib pateikties referentei. E, Gijoms kundze ir atbalsta ļoti daudz elementus, ko ieviesus Argentīna kundze. Gijom kundze iesniegs atsevišķus grozījumus, tīpaši par reintegrāciju sabiedrībā, sadarbību ar trešajām valstīm un robežu šķērsošanas procedūru. Kijam kundze atbalsta šo ideju, ka politikai ir jābūt efektīvākai, tomēr vienlaicīgi, ka prioritāri ir jārespektē cilvēktiesības. Un visbeidzot, brīvības atņemšana ir tikai kā pēdējais līdzeklis, un šo procedūru nedrīkstētu piemērot attiecībā pret bērniem. Gijams kundze arī grib turpināt darbu pie šie dokumenta ar visiem kolēģiem. Paldies! Silvijonu. Sofija Intfelte no ALDE grupas. Arī ēnu referente, paldies! Es izteikšos ļoti īsi. Mēs atbalstam šo priekšlikumu un atbalstam arī referentes virzību, bet ļoti īsi es gribētu pieskarties kontekstam Ehm, šis ir, konteksts ir saistīts ar šo priekšlikumu. Visa patvērumu pakete ir iestigusi jau divu gadu garumā padome. Nav nekādas virzības un problemātiskie jautājumi netiek risināti un arī pārstrādātās eh, procedūras netiek kārtotas eh, šeit, šajā mm, patvērumu paketē. Bija arī bija direktīva par um, atpakaļ uzņemšanas apstākļiem. Arī tur nav progresa. Un um, visbeidzot, tagad komisija piedāvā šo te direktīvu pārskatīt. Sanāk tā, uh, komisija saka, ka mēs neticam, ka kaut ko panāksim. Lūk, dalība valstis ir vainīgas. Uh, Es nevarētu teikt, ka pilnībā nepiekrītu komisijai, bet tomēr komisijai ir jābūt neatkarīgai. Varbūt kāds varētu viņiem norādīt par to biežāk. Es eh, saprotu, ka mēs strādāsim pie šī dokumenta ļoti nopietni. Mēs atbalstam referentes eh, virzību. Mēs eh, piedāvāsim priekšlikumus no savas puses, tomēr gribētu vēl pasvītrot, ka mēs nevaram pilnībā atraut šo dokumentu no pāriem diskutējumiem dokumentiem. Uh, Es negribu strādāt eh, tikai pie ārējās dimensijas ekskluzīvi, kas ir saistīts ar patvērumu un migrācijas politiku. Tāpat laikā pilnībā atzīstot, ka iekšējā dimensija ir absolūti iestrēgusi kaut kur dēļ valdību līderu attieksmes. Infeldes kundze, komisijas pārstāvis Rotenberga kungs, jūs, ja vēlaties, varat izteikties arī diskusijas beigās. Spinelli kundze. Barbara, lūdzu. Thank you, President. Ringrazio. Paldies. Es gribētu pateikties referentei par lielisko darbu, jo īpaši eh, liels paldies par visām konsultācijām un eh, par konsultēšanos procedūru ar eh, dažādām aģentūrām, kā piemēram pamatiesība aģentūra, dažādām nevalstiskām organizācijām Es esmu ēnu referente un atbalstīšu lielāko daļu grozījumu, ko piedāvā referente. Es e, gribu pieskarties e, kritērijiem attiecībā uz brīvības atņemšanas iestādēm, kas novērš e, cilvēku iespēju aizbēgt, un arī šī procedūra neļauj īstenot panākt brīvprātīgu atpakaļ atgriešanu, tā vietā personas tiek turētas eh, brīvības atņemšanas centros. Eh, līdz ar to jāatgriežas pie lēmumu par atgriešanu vai tā ir jādomā par sadarbību ar trešajām valstīm ir riski sakarā ar integrācijas problēmām. Es esmu pret piespiedu atgriešanu, pret cilvēku turēšanu um, aizturēšanas centros. Negribu, lai cilvēki tiek turēti brīvas atņemšanas vietās, arī cietumvietās. Uh, jādomā par to, kā nodrošināt piekļuvi izglītībai, kā aizsargāt nepilngadīgos. Uh, ir uh, cilvēkiem jānodrošina tiesības tikt uzklausītam, lai arī trešo valstu valsts piedarīgais eh, var piedalīties tiesas procesos, kur tiek lemts viņa tālākais liktenis arī par eh, atpakaļ atgriešanu. Ir jādomā par pamatiesībām, par to, kādā veidā notiks eh, repatriešanas procedūra, kas uzraudzīs visas tiesības, un kā notiks uh, šīs eh, nejaušās pārbaudes, eh, pārbaudot eh, uzturēšanās vietas, kur cilvēki tiek sapulcināti, lai atgrieztu tos atpakaļ uz izcelsmes valsti. Satarbība ar Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem vēl viens jautājums tālāk. 21. panta svītrošana ir aktuāla 21. pantā dalībvalstīm. valstīm ir um, dota atkāpes iespēja no pamatnormām. Tas ir iespējams ārkārtas gadījumos. Ārkārtas uh, gadījums var gadīties. Tas nozīmē, ka ir ne, nepieciešams ilgāks aizturēšanas periods. Un, um, turklāt vēl ir 9. panta pirmais punkts, uh, kur ir runa par to, ka arī brīvības atņemšanas vietās migranti būtu jānošķir no mm, parastiem ieslodzītajiem. Uh, tad eh, tādā veidā konstruktīvi strādājot, mēs varētu panākt to, ka direktīva saskan ar eh, Eiropas eh, pamatiesībām cilvēku tiesībā aizsardzības jomā. Paldies, Barbara! Tas arī viss. Ēnu referenti ir uzklausīti, vai vēl kāds grib izteikties? Pirms es došu vārdu atkal Judītei Došu vārdu komisijas pārstāvim Rotenberga kungam. Lūdzu. Oui, bonjour à tous. Eh, labdien visiem! Lielas paldies, ka devāt man iespēju īsi prezentēt komisijas priekšlikuma argumentāciju. Šis eh, priekšlikums balstās uz eh, atpakaļ nosūtīšanas direktīvu, un komisija šeit eh, balstās uz faktiem, ka dalībvalstis saskaras ar ļoti daudziem šķēršļiem, mēģinot izveidot efektīvu atpakaļ nosūtīšanas direktīvu. Un šos šķēršļus vajadzētu kaut kā apiet. Protams, šeit ir arī jāņem vērā pamatprincipi. Ir jāievēro cilvēktiesības un mm, atpakaļ mm, nenosūtīšanas princips. Es eh, saprotu, ka šīs eh, ziņojums neatbilst īsti eh, komisijas priekšlikuma argumentiem, un es ceru, ka tālāk notiekošās diskusijas dos mums iespēju tikt galā ar dažiem pārpratumiem. Es mēģināšu šeit pieminēt tikai vienu piemēru. Tiek piešķirta prioritāte brīvprātīgai atpakaļ braukšanai un komisija vēl ar vienu uzskata, ka tieši šai politikai vajadzētu dot priekšroku. Kā jau referenti norādīja, brīvprātīga atpakaļ braukšana noteikti mm, ir atzīstāma, lai nebūtu tā, ka cilvēki brauc atpakaļ tikai tad, kad atpakaļ nosūtīšana ir neizpēkama un notiek piespiedu kārtā. Visi eh, cilvēki, jebkurā procedūras brīdī, drīkst brīvprātīgi atgriezties, un, protams, ka tieši šādam risinājumam mēs dodam priekšroku. Domāju, ka pašreizē brīdī es vairāk neko neteikšu, vēlējos vienkārši uzsvērt iepriekš minēto un vēlreiz visiem paldies! Paldies! Es vēlējos paskatīties, vai prezidentūrai būtu kas sakāms. Nē. Vai jūs vēlaties, Judīti, ko teikt? Kāpēc es to saku? Mēs mēģinām šeit, kā parlaments, savā mandātā nodrošināt to, lai notiek diskusijas ar padomenu komisiju. Un ja komisija neš, ne, neveic nekādus ietekmes izvērtējumus un pēc tam saka, ka mēs neesam sapratuši to, ko viņi ir uzrakstījuši, nu, man tas ir mazliet apnicis. Padomē un komisijai vajadzētu piedalīties diskusijās, tik līdz kā parlaments ir sagatavojis savu sarunu mandātu. Es patiešām priecājos par kolēģu darbu. Mēs strādāsim pie kompromisiem, un tad mēs balsosim, un tad mēs runāsim ar komisiju un padomi, un tad mēs varēsim redzēt, vai mūsu viedoklis ir atšķirīgs, vai mēs esam pareizi sapratuši jūsu teikto, un mēs tagad nevēlamies, lai kāds ietekmētu mūsu uh, pašreizējo procedūru. Paldies! Labi, Džudīte, tad tagad otrā daļa. Vai jums bija vēl kādi citi komentāri par tekstu? Nē, labi, tad otrā daļa. Un šeit ir paredzēta galīgās versijas prezentēšana, kur ir runa par uh, pārskatīto priekšlikumu, un šo pētījumu kopīgi veicā Lēvens universitāte, tātad juridiskā daļa, un konsultanta firma Miljo Limited. Tā nav pirmā reize, kad mēs ar viņiem tiekamies, un viņi savukārt veica ekonomisko analīzi. To visu vēlreiz pārbaudīja Eiropas parlamenta ex-ante um, pētniecības nodaļa no Eiropas uh, parlamenta pētniecības mm, centra. Došu vārdu tagad uh, atbildīgajiem par, uh, kas mums izteiksies par, uh, kas mums pastāstīs par šo pētījumu. Un pirmā runās Katalīna Aizelā no Eiropas parlamenta pētniecības dienesta. Lūdzu, jūs varat izvēlēties, kur uzstāties šeit vai arī no jūsu vietas. Paldies, priekšsēdētāji! Lībē komiteja, jūsu komiteja aicināja Eiropas parlamenta pētniecības dienestu veikt ietekmes izvērtējumu par komisijas priekšlikumu par pārskatīto atpakaļ nosūtīšanas direktīvu. Šo eh, priekšlikumu komisija neiesniedza kopā ar ietekmes izvērtējumu. Bija jāatrisina vairāki juridiski jautājumi. Mēs šeit piesaistījām pamatiesību eksperti Elīzu Mjūru no Lēvens universitātes, un tāpat arī bija jārisina ekonomiski jautājumi. Un šeit mēs uh, nolīgām Minu Fernandesu no Miljo uzņēmuma, lai viņa varētu uh, gatavot atziņu par migrācijas datiem. Saskaņā ar pētniecības centra vadlīnijām šo ārējo pētījumu Uh, konkursu materiālus sagatavoja iekšēja komiteja, un uh, tai palīdzēja eksantē ietekmes izvērtējuma nodaļa. Šis ir uh, mētiecīgs ietekmes izvērtējums. To pieprasīja komiteja. Un tika analizēti komisijas priekšlikuma svarīgākie punkti. Uh, salīdzinot tos ar pašreizējo situāciju. Netika skatīti nekādi alternatīvie varianti, jo laika nebija daudz. Mēs te runājam par mm, plus mīnus diviem mēnešiem. Šīs eh, mētiecīgais ietekmes izvērtējums eh, nonāk pie pieciem galvenajiem secinājumiem. Pirmkārtām nav skaidru pierādījumu, kas atbalstītu komisijas apgalvojumus, ka priekšlikums nodrošinātu efektīvāku nelegālo migrantu atpakaļ nosūtīšanu. Otrakārt, priekšlikums kopumā atbilst subsidiaritātes principam, taču daži noteikumi rada bažas attiecībā uz proporcionalitātes kritēriju izpildi. Treškārt, komisijas priekšlikums ietekmētu vairākas sociālās un arī cilvēktiesības negalālajiem migrantiem. Galvenokārt jāpiemin arī, ka iespējams tiktu pārkāptas pamatiesības. Ceturtkārt, priekšlikums rada ievērojamas izmaksas dalībvalstīm un Eiropas Savienībai. Piektkārt, un tas ir arī pēdējais punkts, komisijas priekšlikums rada jautājums attiecībā uz eh, tās saskaņotību ar citiem tiesību aktiem, kas tiek skatīti arī šajā komitejā, jo īpaši, ja šie tiesību akti vēl nav pieņemti. Tagad došu vārdu profesorai Mjuirai un pēc tam doktore Fernandesai, un tad mēs varēsim arī uzklausīt jūsu jautājumus. Right. Um, Paldies, Eizers kundzei. Paldies arī, ka devāt iespēju prezentēt secinājumus par juridisko sadaļu šajā pētījumā. Sākšu ar metodiku. Kā jau tika norādīts, šis ir mētiecīgs ietekmes izvērtējums, tāpēc mēs bijām ierobežoti savā darbā. Mēs identificējām avotus, galvenokārt balstījāmies uz juridiskiem avotiem, un tie visi ir uzskaitīti arī juridiskajā izvērtējumā. Un, ja runa par metodēm, mēs galvenokārt noteicām galvenos terminus un arī sasniedzamos mērķus. Un pēc tam arī izpētījām visus šos četrus jautājumus - efektivitāte, subsiditāte, proporcionalitāte, sociālās un cilvēktiesības. Uh, Jūs uzdevāt mums pirmo jautājumu, vai šis priekšlikums radītu uh, kādus izaicinājumus un vai tas efektīvi ietekmētu no, atpakaļ nosūtīšanas politiku. Vēlos norādīt, ka efektivitāte ir ļoti sensitīvs jautājums juristiem. Mēs mēģinājām paskatīties, vai komisijas teiktais ir konsekvents, kā nodrošināt šo efektīvāko pieju. Uh, Ir arī cita pieeja, bet mēs likām uzsveru uz komisijas pieeju. Memorandā komisija runā par atpakaļ nosūtīšanas eh, rādītāju paaugstināšanu. Šeit eh, priekšlikuma saturs parādās jau agrākos neirdiskos instrumentos. Mēs redzam, ka tonis šeit mazliet mainās. Galvenokārt te ir runa par brīvprātīgu uh, braukšanu atpakaļ, un te ir vērojama komisijas pieejas maiņa. Te arī parādās eh, izmainīti kritēriji, tātad tā, eh, risks, ka cilvēki varētu pazust. Pirms aizturēšanas parādās arī riska attiecībā uz sabiedrības drošību un valsts drošību. Jūs uzdevāt arī otro jautājumu, vai komisijas priekšlikums ievēro subsidiaritātes un proporcionalitātes principus. Priekšlikums kopumā atbilst subsidiaritātes principam un kopumā arī proporcionalitātes principam, taču mēs esam identificējuši uh, vairākas konkrētas bāžas, konkrētus nosacījumus, kas varētu radīt problēmas attiecībās proporcionalitāti, un uz ekrāna tos var radī, redzēt. Tātad um, sūdzības var iesniegt tikai konkrētā jurisdikcijā, arī laika termiņš uh, šīm pārsūdzībām ir pārāk strikts. Uh, Mēs arī redzam, ka nevienmēr ir pieejami visi dati, lai saprastu, vai pasākumi ir gana proporcionāli. Trešais jautājums, kas mums bija jāatbild, e, kā šis priekšlikums varētu ietekmēt e, sociālās un cilvēktiesības. Šeit mums vajadzēja izvēlēties konkrētas pamattiesības. Mēs vienojāmies ar komiteju, un mēs redzam, ka uh, konkrēti nosacījumi varētu ietekmēt pamatiesības, vismaz to pašreizējā redakcijā. Tātad, ja runa par aizturēšanu, tad te parādās risks patvaļīgai aizturēšanai, un tas ietekmē tiesības uz brīvību. Pienākums sadarboties pašreizējā redakcijā var pārkāpt tiesības uz patvērumu. Tātad te ir runa par saziņ, sazināšanos ar trešo valstu varas iestādēm, gadījumā, ja cilvēku vajā šī trešā valsts. Uh, Ja ir runa par brīvprātīgas atgriešanās aizlieguma periodu, tad eh, te parādās iespēja pārkāpt tiesības tikt uzklausītam. Mēs arī uztraucamies, ka varētu tikt ietekmētas arī tiesības uz um, efektīvu aizstāvēšanu, jo visticamāk, ka um, juridiskās procedūras termiņš tiek ierobežots. Uh, Ja runa par jauno robežu procedūru, tad eh, to ir grūti izvērtēt. Mēs nezinām, kāda tieši būs eh, šīs procedūras ietekme, un viss būs atkarīgs eh, no tā, kā noritēs sarunas par patvēruma regulu. Jūs uzdevāt arī ceturto jautājumu. Un te ir ieteiktas izmaiņas Eiropas patvēruma tiesībās un citos instrumentos. Uh, Šis ir mētiecīgs izvērtējums, un mēs varējām līdz ar to salīdzināt priekšlikumu ar dažiem citiem um, tiesību instrumentiem. Pirmkārt, mēs konstatējām, un tas ir diezgan ievērojami, ka šajā priekšlikumā ir vairāki nosacījumi, kas nosaka ne tikai minimālo, bet arī maksimālo aizsardzības līmeni konkrētām pamatiesībām, jo īpaši ir runa par eh, piekļuvi tiesām. Šeit likumdevējiem vajadzētu būt rūpīgākiem, Un otrs mūsu komentārs attiecas uz procesuālajām garantijām, kas tiek ierobežotas attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas ir pieteikušās uz starptautisko aizsardzību saskaņā ar kvalifikāciju direktīvu. Pat tād, ja viņu um, prasības ir noraidītas vai arī uh, viņiem ir uh, pamatoti argumenti attiecībā uz viņu tiesībām netikt nosūtītiem atpakaļ. Uh, Un tagad uh, manu uzstāšanos varētu turpināt doktora Fernandesa. Jā, paldies. Es runāšu par komisijas eh, priekšlikuma ekonomiskajām sekām. Sāksim ar metodiku. Šo izvērtējumu mēs balstījām galvenokārt uz dokumentiem, izmantojām Eurostat statistiku, Eiropas migrācijas tīkla ziņojumus, tāpat arī mm, pētījām dažādus dokumentus, ko ir sagatavojis parlamenta pētniecības dienests, un balstījāmies arī uz Eiropas komisijas izvērtējumiem. Mēs arī veicām um, izmeklēšanu četrās dalībvalstīs. Mēs balstījāmies šeit uz dalībvalstu pieredzi atpakaļ nosūtīšanas direktīvas īstenošanā. Tātad uh, Itālija, Bēļģija, Vācija tika pētītas. Mēs izmantojām arī patvēruma datu bāzi, mēs izmantojām arī dažādus citus dokumentus. Veicot šo pētījumu, mēs balstījāmies uz divām, divu veidu izmaksām. Tās ir tiešās izmaksas. Tātad, kādas izmaksas rastos mainot sistēmu. Un otrās izmaksas ir ekonomiskā ietekme pēc šīm izmaiņām. Tātad, aizturēšanas izmantošana, uh, piespiedu vai brīvprātīgu atgriešanās un arī sūdzības. Ja runa par tiešajām izmaksām, mēs konstatējām, ka pārskatīšana radītu ievērojams jaunus resursus no dalību valstīm un arī Eiropas Savienībai rastos izmaksas. 9., 14., 18. un 22. pants nosaka ļoti daudz veicamās izmaiņas. Un tātad dalību valstīm vajadzētu papildu personālu, lai tiktu galā ar brīvprātīgo atgriešanos. Tāpat arī ir vajadzīga iekšēja uh, koordinācija gadījumos, ja uh, atpakaļ nosūtīšana neizdodas. Tāpat arī vajadzētu nodrošināt labāku sadarbību starp IT sistēmām. Uh, un uh, izmaksas uh, saistītos arī ar aizturēšanas vietu paplašināšanu, un būtu vajadzīgas īpašas mācības personālam, ja runa, teiksim, par uh, nepilngadīgajiem bez pavadoņiem. Mēs varējām konstatēt, ka Itālijā, piemēram, ja runa par aizturēšanas izmaksām, tad 30 miljonu eiro, eiro tiek atvēlēti, lai būvētu 11 jaunus aizturēšanas centrus Beļģijā viens no aizturēšanas centriem tiek modernizēts un divi tiek celti no jauna. Tāpat arī citas dalība valstis um, varēja mums ziņot, ka ir paredzētas papildu izmaksas, bet eh, tās netika konkretizētas. Ja runa par Eiropas Savienības izdevumiem, tad eh, galvenokārt eh, tie saistās ar kontroli un koordināciju, tāpat arī uh, Eiropas patvēruma atbalsta dienesta lomas paplašināšana, un mēs redzam arī, ka ir jāpalielina finansējums AMIF, lai tas varētu veicināt brīvprātīgu atgriešanos. Šajā slaidā mēs sniedzam kopsavilkumu par mūsu secinājumiem attiecībā uz ekonomisko ietekmi. Mēs redzam šeit pelēk iekrāsotus pantus, un zaļie um, aplīši savukārt uh, ir dati, kas varētu radīt vislielākās izmaiņas. Tātad uh, galvenokārt mēs šeit runājam par zemākas kvalitātes mm, prasībām, arī mazāk brīvprātīgu nosūtīšanu, un lielākā daļa dalībvalstu tātad saskaras ar šādām problēmām. Proti zemāka sūdzību kvalitāte radītu ļoti lielas izmaksas, tāpēc, ka būtu vajadzīgs vairāk personāla. Mēs redzam, ka 6., 7., 18. un 22. pāns radītu vairāk aizturēšanu. Divi, es atvainojos, trīs liktu pāriet no brīvprātīgas uz piespiedu atpakaļ nosūtīšanu, un uh, citi punkti savukārt saistītos ar uh, sūdzību sliktāku kvalitāti. Pētījumā mēs runājam arī par ēnu ekonomiku Eiropas Savienībā. Nevarējām atrast dokumentus, kas saistītu migrantus ar ēnu ekonomiku. Tāpat arī mums ir grūti kvalificēt, kā uzturēšanas, aizturēšanas centru kvalitāti ietekmē atpakaļ nosūtīšanu. Nākamais slaids. Šeit ir vairāk informācijas par aizturēšanas izmaksām. Šajā slaidā jūs redzat, kādas izmaksas saistās ar aizturēšanu. Tātad horizontālā asa norāda uz izmaksām, kādas ir konstatējamas pašlaik, tad status quo, un vertikālā līnija parāda paredzamo palielināšanos. Pašaugšā mēs rādzām Beļģiju. Pašlaik tiek tērēti 60 miljoni, un mēs sagaidām, ka pēc pārskatīšanas tie būs 140 miljoni. Čehijas republika atrodas otrajā spektra daļā, bet arī šeit eh, ievērojami pieaugtu izdevumi. Šajā pētījumā ir pieejams vairāk skaitļu, un jūs noteikti varat ar to iepazīties. Paldies Fernandeses kundzei, paldies arī visiem pārējiem kolēģiem, kas bija iesaistīti pētījuma gatavošanā. Došu vārdu tagad eh, mūsu referentē. Vai jums ir kādi komentāri? Es nezinu, vai ir kāds uh, zālē, kurš vēlas uzdot jautājumus. Uh, Es jau daļēji esmu izlasījis šo ziņojumu un priecājos par jūsu sniegtiem paskaidrojumiem. Sāpīgi ir skatīties, kādas izmaksas šeit ir un kā jūs to visu te apkopojat, un tas dod eh, man eh, stimulu vēl vairāk uh, Eh, strādāt eh, pie šīs brīvprātīgās atgriešanās eh, arī tādēļ, ka ir tik lielas izmaksas. Man šobrīd priekšstādātāji citu jautājumu nav. Paldies, Judīt. Barbara, lūdzu, vai jums ir jautājumi un komentāri? Es Eh, pirmkārt vēlējos eh, izteikt eh, pateicību par ietekmes novērtējumu sagatavošanu, un viens jautājums man īpaši interesē to, es nepieminēju savā iepriekšējā uzrunā, proti šeit ir runa par divu līmeņu tiesību sistēmu, par divām jurisdikcijām, par iespēju uh, pārsūdzēt lēmumu par atpakaļ nosūtīšanu. Man ir šāds jautājums. Vai ir iespējams gūt pārskatu par situāciju dalībvalstīs, kā šie uh, divi tiesu līmeņi darbojas. Tagad Itālijā šāda situācija, sistēma ir atcelta, ir tikai viens līmenis, un šķiet arī Francijā tagad ir tikai viens uh, līmenis. Kāda ir situācija citās valstīs? Nu, lai uh, būtu efektīvā atpakaļ nosūtīšanas direktīva manā uh, manā izpratnē nenozīmē vienkārši ātrumu. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi uh, ekspertu komandai? Vai vēl kāds vēlas ko teikt? Muirs kundze, liels paldies par šo jautājumu. Es uh, uh, skaidri varu pateikt, ka saskaņā ar pamat tiesību prasībām pietiek ar vienu viena līmeņa tiesu. Tas atbilst Eiropas Savienības pamattiesību prasībām, bet ir tiesa, ka ir uh, vairākas dalībvalstis, kur ir vairāki tiesu līmeņi. Mēs esam intervējuši uh, valsts iestādes, eh, garantējot anonimitāti un eh, šīs personas atzina, ka jābūt tikai viens tiesas līmenis, tad tas eh, būtu pretrunā ar konstitūciju, bet man nav tāds izsmeļošs pārskats par situāciju dalību valstīs, kā tās ietekmētu šāda direktīvu. Šādi dati man šobrīd nav pieejami, bet varu jums apliecināt, ka e, Eiropas Savienības pamattiesības neprasa vairāk par vienu līmeni, bet e, ir dalība valsts, kur ir vairāk kā viens līmenis, un ja e, vairs nevarētu būt vairāk par vienu līmeni, tad šiem valstiem radītu konstitucionālas problēmas. Priekšsēdētājs. Mēs ap apspriedāmies ar uh, referenti un gribam norādīt, ka esam ļoti apmierināti ar ietekmes novērtējumu kvalitāti. Uh, jūs esat ļoti pieredzējuši šajā jautājumā un mums ir uh, gribu aicināt ēnu referentus izmantot šo informāciju, lai mūsu darba kvalitāte būtu pēc iespējas laba. un vēlu, vēlu panākumus mūsu ēnu referentiem un referentē šajā darbā. Bet eh, tātad lūdzu izmantojiet šo izcilo informāciju, kas ir jūsu rīcībā, un tātad vēlu panākumus darbā pie šīs sensitīvā dosjē un, kā jau es teicu, nu, citā reizē uzklausīsim padomes un komisijas viedokli par šo jautājumu. Gribu teikt, ka augstu vērtējām Rotberga kunga klātbūtni mūsu sanāksmē. Tagad, kolēģi, Eiropas Savienības vīzu kodeks. Šorīt notika pēdējā trialoga tikšanās. Pastāstiet mums, kas notika. Juan Fernando, jūs esat referents vārds jums. Jā, paldies priekšsādātāji pavisam īsi pēc vairāk nekā četru gadu ilgām sarunām ļoti sarežģītos apstākļos tikai šodien esam panākuši politisku vienošanos par pārskatīto uh, uh, vīzu kodeksu, tātad Eiropas vīzu kodeksu regulu. Pateicos ēnu referentiem par sadarbību šajā uh, ilgajā eh, laika posmā par to, ka esam nonākuši pie apmierinoša rezultāta. Pateicos arī sekretariāta darbiniekiem un asistentiem. Austrijas prezidentūras laikā decembrī mēs uh, sākām uh, šo trialogu un tad uh, 22 janvārī mums bērnu referenta tikšanās, pēc tam notika tehniskās sanāksmes un varējām uh, nu, apkopot visus uh, sarežģītos punktus šajās sarunās, un tad mēs tiešām pielikām visas pūles, lai panāktu mm, nu, tādu vispārēju sapratni uh, par šo pakotni un arī līdz likumdevēji izrādīja vēlmi nonākt pie kompromisa, tātad gan parlaments, gan padome. Ieskaitot uh, obligāto pārstāvniecību, uh, tālāk uh, uh pārskata klauzulu par labāku pārskatīšanu, tālāk vīzas un uh, nodevas par vīzām, uh, ņemot vērā parlamenta galvenos punktus, par ko mēs cīnījāmies. Un, un uh, tika panākta vienošanās, tālāk termiņš pietiek, pieteikumu iesniegšanai mēs uh, nonācām pie sešiem mēnešiem ar īpašu izņēmumu jūrniekiem un 15 uh, dienas pirms uh, vizītes sākuma un arī kaskārdas sistēma ar vairāku vīzu izsniegšanu centrālās iestādes uh, definīcija un drošības klauzula ir ieviesta 8. pantā. Tālāk šī saikne ar atpakaļ uzņēmšanu mums izdevās panākt sarežģītu kompromisu pateicoties komisijas ierosinātai uh, redakcijai, runājot par pozitīviem stimuliem dalību valstīm, kuras, eh, es atvainojos, eh, valstīm, kuras ir gatavas sadarboties ar Eiropas Savienību atpakaļ uzņemšanas jautājumos. Tālāk 15. pants. Lietas būtība ir tāda, ka līdz šim nav datu par to, ka īstermiņa vīzas radītu nepanesamu slogu e, sociālās nodrošināšanas un veselības apdrošināšanas e, sistēmām, bet tagad ir pakotnē iekļauta e, medicīnas apdrošināšana un ir noteikti termiņi, uh, Eh, kuru laikā dalību valstīm ir jāinformē komisija par uh, nacionālās veselības aprūpas un sociālās nodrošināšanas sistēmas uh, noslogojumu, un pēc tam ir jāveic atbilstoša analīze par to, vai saglabāt uh, spēkā vai arī uh, atcelt uh, ceļojumu medicīniskās apdrošināšanas prasību un padome svītroja iespēju pieprasīt vīzu uz uh, robežām īpašu nolūku dēļ, un uh, komis padome pret to Eh, tiešām iebilda un komis pado, es atvainojos, parlaments atbild, atbalstīja kā kompromisu, tātad tiešām atteikšanos no šādas sistēmas uz Eiropas Savienības robežām. Un noslēgumā vēlos visiem pateikties, kas piedalījās šajās četru garu uh, ilgajās uh, sarunās un uh, ir ļoti svarīgi, lai līdzlikumdevēji uh, rastu risinājumu, uh, aktualizējot vīzu sistēmu saskaņā ar Lisabonas līgumu. Un jāsaka, neviens no mums nav simtprocentīgi apmierināts ar rezultātu, bet kopumā es gribētu norādīt, tā ir vienošanās, tas ir kompromiss, un ņemot vērā apstākļus, uh, Es tiešām aicinu jūs atbalstīt šos kompromisus, lai uh, beidzot uh, būtu iespējams uh, pārskatīt Savienības rīvīzu kodeksu. Un tagad Bekerkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlējos pateiktos referentam, kurš ļoti apņēmīgi un konsekventi ir strādājis gan ar savu komandu, gan ar sekretariātu un nonāca pie lieliska rezultāta. Pateicos arī ēnu referentiem un viņu komandām. Nu, vakar mēs vedām sarunas septiņas stundas ilgi. Es uh, gribu arī mūs visus apsveikt ar eh, šiem panākumiem trialoga. Um, um, Eiropas tautas partija uzskata, ka svarīgi, ka ir atvieglojumi turistiem, uzņēmējiem, uh, pētniekiem, bērniem, sportistiem un ir ļoti svarīga arī saikne ar atpakaļ. Uh, nosūtīšanu un trešo valstu sadarbību šai procesā, ka tas ir izdevies, pat ja nebūs vīzas uz ārējām robežām, bet eh, tomēr ir pienākums ceļotājiem, eh, lai viņiem eh, būtu veselības apdrošināšana un dalība valstis veiks izvērtēšanu par šo jautājumu, bet ir paredzēta šobrīd šāda veselības apdrošināšanas prasība, un ir tiešām uh, lieliski, ka esam panākuši vienošanās, uh, vienošanos pēc šīm ilgām sarunām, un tas ir uh, liels Eiropas parlamenta sasniegums. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Priekšsēdētājs un pateicos Juanam Fernandesam par viņu lielo ieguldījumu. Martā šis jautājums nonāks plenārs sēdē. Pateicos jums par jūsu veikto darbu. Tās ir labas ziņas. Varam virzīties uz priekšu, pāriet pie sestā punkta - piekrišanas procedūra. Uh, Tas ir uh, lēmums par atļauju Savienības dalību valstīm kļūt par Eiropas padoms konvencijā par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs. Un šis jautājums ir, ir um, uh, ekskluzīvā savienības uh, kompetence. Kopš 2016. gada jūlija šī konvencija ir atvērta parakstīšanai. Un uh, tā tad attiec uz futbola uh, mačiem un citiem sporta pasākumiem. Es gribētu jautāt Silvijai Ivonai Kaufmanai, vai viņa vēlas mūs informēt par šo piekrišanas procedūras jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji! Tātad par ko runa ir manā ziņojumā? Šeit ir runa par Eiropas padomes konvenciju par integrētu pieju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos. Tātad 2016. gada jūlijā sākās šīs konvencijas parakstīšana. Šī konvencija ir vienīgais starptautiskais eh, saistošais instruments, kas paredz eh, sadarbību eh, gan starp publiskiem, gan privātiem spēlētājiem, kas organizē sporta spēles un citus pasākumus. Eiropas Savienība nav uh, dalībnieces šajā konvencijā, bet ir dalība eh, valstis eh, dalībnieces šajā konvencijā, bet tas ir iespējams tikai tad, ja Eiropas Savienība tās pilnvaro. Tas attiec uz otro līdz ceturto pā, punktu 11. Uh, eh, konvencijas pantā. Eiropas eh, Savienībā 2002. gadā ir eh, lēmums eh, pieņemts par futbola spēlēm. Tie, kas apmeklē futbola spēles un citus sporta pasākumus, Uh, nu, var cerēt uz to, ka ir nodrošināta draudzīga un uh, droša vide un ir nodrošināta atbilstoši pakalpojumi. Tātad eh, drošības eh, pasākumi attiecas eh, gan uz ceļoju vai braucienu līdz sacensību vietai, uzturēšanos sacensību vietā un pasargāt šos apmeklētājus no uh, Uh, savainojumiem, un pretējā gadījumā ir jā, jānosaka sankcijas, un uh, pakalpojumi attiecas arī uz to, kas tiek nodrošināts stadionā, attiecībā arī uz infrastruktūru bērniem, gados vecākiem cilvēkiem un uh, cilvēkiem ar invaliditāti, lai visi varētu apmeklēt uh, sporta pasākumu likumus. Ir eh, tātad jānodrošina, kā tiek īstenota konvencija, un šeit svarīgi ir eh, ne tikai, lai FIFA par to būtu atbildīga, bet arī futbola fanu asociācijas, kas pārstāv visu Eiropu. Uh, ir uh, gribu norādīt uz vienu īpašu punktu par konvencijas īstenošanu. Proti ir uh, runa, ka konvencijas puses gadījumā, ja sporta uh, attiecībā uz sporta pasākumiem ir jānosaka stingras vadlīnijas, lai novērstu rasismā, uh, ksenofobijas, homofobijas un cita veida izpausmju novēršanu. Mums ir uh, jānodrošina uh, droša vide uh, šajos jautājumos arī sporta pasākumos. Es atbalstu padomes lēmumu. Uh, pilnvarojot Eiropas Savienības dalību valstis pievienoties šai konvencijai un to ratificēt. Paldies! Paldies Silvijai Ivonai par interesanto skaidrojumu. Šī procedūra tiešām ir interesanta. Es at, runājot par futbolu, es atceros, ka jūs bijāt uh, priekšstādātāja vietniece, kad mēs apstiprinājām pirmo deklarāciju par rasisma apkarošanu futbolā un notika īpaša parlamenta sēde, kurā mēs pieņēmām šo deklarāciju. To es vēl atceros, tas mums bija ļoti nozīmīgi. Tā bija pirmā deklarācija par šo tematu, ko parlaments pieņēma. Un pat bija uh, Eh, nu, tagad vai ēnu referenti vēlas uzstāties. Šogorkungs. Nu, es atvainojos, ka par, par, par eh, maniem izteikumiem, eh, kas uh, kas nu tādi ir, bet šodien ir otrdiena. Šogor kungs, nu jā, to jau var saprast, raugoties uz to, kas notiek Brītu futbolā. Es gan neatbalstu Anglijas komandu, drīzāk Skotiju, bet tas ir vēl sliktāk. Bet laikam nevajadzēja mums vispār pieskarties šai tēmai. Šogor kungs, es pilnībā piekrītu visas tādai motivācijai, kas liek stiprināt drošību sporta spēlēs, un tāpēc atbalsta arī Eiropas padoms um, attieksmi, lai būtu tāda integrēta pieeja, lai garantētu drošību un drošumu, un lai varētu arī nodrošināt, ka futbola mačos ir laba vide un draudzīga atmosfēra. Es kā tēvs arī apmeklēju šīs spēles, gribu būt droši, lai nebūtu nekāda naida valoda un manifestācijas ļoti bieži arī Rumānijā no ungāru minoritātes attiecībā uz futbolistiem tiek raidīti dažādi uh, naidīgi vārdi. Un šeit ir tas konteksts, ka arī ir jārunā arī par minoritāšu aizsardzību. Tā nu ir nepieņemama tāda attieksme, bet jāsaka, ka tas neatiec tikai uz futbolu. Arī bas basketbolā līdzīgi tiek vērts uzbrukumi pret etniskiem ungāriem un liek šajā runā tā kā izvākties ārā no valsts. Tas ir tāds piemērs, un šāda naida runa attiecās arī uz citām publiskās mm, dzīves izpausmēm. Mums ir jākultivē godīguma principi, tolerance, ir jāuzrāda tāda nepieņemoša attieksme pret eh, rasisma izpausmēm, un eh, tāpēc es Atbalstu arī jauno Eiropas padomes konvenciju, caur kuru tiek aicināts arī visas dalībvalsts to ratificēt un īstenot tās princips. Paldies, Šogar kungs! Ļoti interesanti bija jūsu uzstāšanās. Tālāk vēl kāds ēnu referents? Nē. Labi, tādā gadījumā, kolēģi komisija, vai jums būtu kas sakāms? Džotakosu kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija atbalsta šo ļoti pozitīvo rekomendācijas priekšlikumu, atbalsta referents darbu. Pagājušā nedēļa mums bija iespēja arī pateikties kont komitejai par pozitīvo pieeju sanāksmē 22. janvārī, kas izskanēja. Tagad uh, rekomendācija tiek virzīta, un mēs gaidam arī parlamenta piekrišanu, lai padome var formāli pieņemt lēmumu par šo dokumentu un lai varētu sākties ratifikācijas process. Tas ir ļoti svarīgs process, jo, kā jau izskanēja diskusijās, priekšlikumu projekts ir jāvirza ātrāk, lai precizētu tiesisko situāciju tajās dalībvalstīs, kas grib pievienoties Eiropas padomas konvencijai. Paldies! No nu, padomas īsi. Paldies, izteikšos ļoti īsi. Prezidentūras vārdā arī mēs gribam apsveikt ar šo diskusiju, uzskatām, ka ziņojuma projekts ir pozitīvs Mēs eh, jau runājām par šo jautājumu jūnijā eh, tiesību darba grupa. Eh, mēs piedāvājam vienu grozījumu, ko ierosināja mūsu juristi. Tas tika apstiprināts. Un mēs esam iesnieguši koreperam un uh, padomē šo tekstu. Tas jau bija oktobrī, un pamatojoties uz šo mūsu darbu, mēs lūdzam arī parlamenta piekrišanu, lai mēs varētu galējā formā pieņemt šo lēmumu, kas arī notiks tad, kad saņemsim piekrišanu no parlamenta. Lielas paldies par šo diskusiju. Es varu tikai piebilst, ka eh, tiklīdz saņemsim šo piekrišanu no parlamenta, tā padome nekavēsies un pabeigšu šo jautājumu. Lūdzu, referents kundze. Jā, eh, recht herzlichen Dank, Claude. Eh, Jā, paldies, Klauda. Eh, paldies arī par to, ka jūs esat atgādinājis mums par tik svarīgu situāciju mūsu politiskajā darbā. Nu, katru reizi, kad notiek pasaules čempions futbolā vai arī Eiropas eh, čempionāts futbolā es eh, redzu šīs reklāmas kampaņas, eh, kur tiek teikts nē rasismam, un tur uzstājas arī dažādas personības, kas ir slavenas sportā. Nu, tad es vienmēr atceros, ka parlaments bija tas, kas arī ir piedalījies šajā darbā, un es, kā jau vairāk kolēģi norādīja, ļoti labi apzinos, ka rasisms, ksenofobija un uh, citas fobijas rada milzīgas problēmas, un tieši tāpēc es uh, priecājos, ka mēs uh, varēsim mm, atbalstīt šo padomes um, slēdzienu. Es ceru, ka mūsu balsojums būs pozitīvs. Un noslēgumā es gribēju vēl pateikt pāris vārdu par termiņiem. 19. februārī mēs vēlamies balsot komitejā, savukārt balsojums plenāra sēdē ir paredzēts martā pirmajā plenāra sesijā. You, Silvija. Paldies, Silvija! Un 6. februāris ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Liels paldies par šo pozitīvo attieksmi. Tālāk septītais punkts mūsu darba kārtībā noteikumi, lai atvieglotu noteiktu finanšu un citas informācijas izmantošanu, noteiktu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai kriminālu vajāšanai. Šis, šie noteikumi ir jau galējā fāzē, divi trilogi notikuši ļoti daudzas tehniskā līmeņa sanāksmes, tas viss ir noticis pēc pilnvarojuma atklāšanas apstiprināšanas decembrī. Referents ir Radeva kungs. Es redzu, ka viņš jau ir atnācis Radeva kungs. Vai jūs varētu mums pastāstīt, kādā fāzē ir starp iestāžu sarunas par jūsu dokumentu? Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Es uh, izteikšos ļoti īsi. Darbs pie šī dokumenta notiek ļoti intensīvi, jo īpaši pēc decembra ir notikuši divi triologi un piecas tehniskās sanāksmes. Ir panākts ļoti būtisks projekts, progress daudzās tekstē daļās, bet eh, ir jautājumi, kas vēl līdz galam nav nokārtoti. Eiropas eh, parlaments ir iesniedzis vairākus eh, grozījumus, lai būtu kompromiss šajos pretrunīgajos jautājumos kompromisu priekšlikumi no parlamenta tika noraidīti. Mums ir vēl viens trialogs paredzēts, un ja mēs gribam uh, šo dokumentu pieņemt līdz sasaukuma beigām, mūsu rīcībā nav īpaši daudz laika. Tas, ja mēs gribam padarīt situāciju Eiropas Savienībā drošāku, tad mums ir jāsakārto informācijas izmantošana šādā rakursā tad, e, ja nebūs kompromiss ar padomu parlamentu, tad nebūs arī vienošanās, un tad dalībvalstis būs arī atbildīgas. Uh, Dalībvalsts nevar cerēt uz to, ka informācijas izmantošana būs tādā līmenī kā tagad. Tas nav adekvāti. Ir nepieciešams uzlabot šo informācijas apmaiņas procesu, ņemot vērā, ka terora akti atkārtojas atkal un atkal, un ir skaidra saiknes starp organizētu noziedzību un finansēšanu. Paldies, Radevkungs! Liels paldies! Daž, dažkārt es gribētu, lai ziņojumi būti, būtu drusku garāki. Bet mēs esam jā, norunājuši, ka balsošana sāksies 16.30. Tātad dažkārt um, man gribētos, lai būtu vairāk balsojumu, lai mēs varētu pievērst lielāku uzmanību mūsu jautājumiem. Un mēs arī esam zaudējuši eh, šajā procesā. Mēs vienu dokumentu esam atlikuši, pārcēluši uz nākamo sanāksmi, tātad vienu balsošanu. Tā nebūs šodien. Un tātad viens jautājums šodien nav jābalso. jābalso. Liels eh, paldies visiem, kas ir ieradušies. Cik drīz mēs varētu sākt šo balsošanu? Eh, mums eh, ir jāizrāda cieņa kolēģiem, kas ir ieplānojuši ierasties uz balsošanu. Tikai viens dokuments ir jābalso. Ko mēs varam tagad darīt? Vai mēs varam sākt? Vai arī tagad balsot, vai arī pārtraukums uz piecām minūtēm būtu, ja Es, eh, vai visi ir nomodā? Es zinu, ka mana balss varbūt tieši šo pēcpusdienu ir tāda nomierinoša, bet eh, nevajadzētu pulēt. Vai mēs varam tagad organizēt 5 minūšu ilgu pārtraukumu ar jūsu piekrišanu, jo varbūt kādi deputāti vēl ir ceļā. Tātad pārtraukums 5 minūtes. Es ļoti atvainojos, bet tā mums ir jārīkojas.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 Colleagues, um, just mentioning also, if you're here to... Kolēģi, ja esat ieradušies balsot, uh, tad varbūt neiet prom. Mums ir nepieciešams kvalificētais balsu vairākums. Ja jūs esat šeit pat nākuši, lai balsotu, lūdzu uzkavēties. Mums ir nepieciešams tiešām kvalificētais balsu vairākums, tātad jūs klātbūtne šeit ir ļoti svarīga.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

Okay, colleagues, uh, if we could um, please be seated. We'll... Kolēģi, lūdzu, ieņemiet savas vietas. Es gribēju atvainoties Vispirms eh, par to, ka esmu sasaucis jūs eh, visus, jūs deputāti, uz šo vienu vienīgo balsojumu. Īsnībā mēs bijām paredzējuši divus balsojumus, bet um, mēs otru šo dokumentu atlikām uz pirmdienu. Tāpēc es ļoti atvainojos par to, ka nāksies balsot tikai par vienu dokumentu. Uh, Es augstu vērtēju jūsu spēju ierasties, bet šis um, balsojums ir ļoti svarīgs. 3. janvārī plenārsēdē mums ir jāziņo par mūsu balsošanas rezultātu, un ja mēs neorganizēsim šo balsošanu šodien, tad mēs nevarēsim to izdarīt. Tātad milzīgs paldies jums visiem par to, kā atnācāt un pacietīgi sagaidījāt balsošanas momentu. Tad tik līdz mēs nobalsosim, jūs varēsiet doties savās darīšanās. Mums ir nepieciešams gan kvalificētais vairākums. Lūdzu, paturiet to prātā, tad, kad balsosim gal, par galējo balsojumu. Eh, tad eh, sāksim. Sāksim balsot, bet mums ir arī reglamenta jautājums. Kād, kādā kārtībā mums no sākuma ir komentārs par reglamentu? Nē, no sākuma balsosim. Yeah, but then we start the vote and then she presents the oral amendment. Yeah, then we start the vote. Okay, so I'm starting the vote. Bear with me. Sāksim balsot. Nebūs viegli. Sāksim balsošanu. Vai kādam ir priekšlikums, mutiskais grozījums varbūt? Jā, tā tad būs viens priekšlikums mutiskajam grozījumam, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs varējām ierasties balsot. Man ir mutiskais grozījums par situāciju Jemenā. Tur notiek visbriesmīgākā komentārā krīze. Mēs plenārsēdē jau par to runāt runājam par to, ka nevajadzētu tirgot ieročus uz Saudārābiju. Un, un absolūti nav iespējami tādi juridiski ceļi, kā nogādāt cilvēkus drošībā. Šis um, grozījums ir ļoti svarīgs. Mēs pieprasām rīcību Jemenas iedzīvotāju labā. Mēs gribējām, lai būtu humanitārās vīzes. Mēs gribam, lai cilvēki būtu drošībā. Nevar atlikt to uz vēlāku laiku. Paldies, Melena es varu iedomāties, ka saturiski es nevarētu nepiekrist nevienam aspektam, bet jāsaka, um, ka šeit jautājums ir par to, cik saulēcīgs ir šis mutiskais groziens, vai tas vispār ir saistāms ar šī te ziņojuma kontekstu. Mm, Es esmu referents, es saprotu, saturiski pilnīgi piekrītu, bet eh, laikam ne, neiekļaujās kontekstā. Bet man jā, vai kāds iebilst pret šo mutisko grozījumu, vai kāds iebilst? Četri iebilst, vairāk nekā četri lai arī es tiešām ar līdzjūtību saprotu saturiski, bet šeit ir vairāk nekā četri deputāti, kas iebilst, tas nozīmē, ka mēs nevaram pieņemt šo mutisko, tas nav iespējams. Tālāk balsojam par to, kas mums ir, ko mēs varam pieņemt. Un 11. grozījums sākam elektroniski balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Tālāk 12. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Redīts. Apsvērumi. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. Tālāk otrais grozījums. Tas ir atsaukts trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais. Desmitais. Sākam balsot es esmu neraksturīgi lēns un sanervozējies. Nezinu, kāpēc man tā neveic. Beidzam balsot par šo desmito. Tāpēc, ka esmu brits, bet beidzam balsot. Noraidīts. Džudit, balsosim. Tagad elektroniski par visu kopā. Personāla balsojums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 53 par, 0 pret un 0 atturējušies. Liels paldies par atbalstu. Tālāk tagad mums ir nepieciešams pilnvarojums, ir nepieciešams kvalificētais balsu vairākums, kolēģi, sākam balsot. Lūdzu, lieciet atpakaļ balsošanas kartīti. Ja jūs neieliksiet kartīti, man neielaidīs atpakaļ Eiropas Savienībā. So, and... Bet mēs vēl neesam izbraukuši. Uh, Tātad pieņemts 50 par 2 pret. Paldies, paldies par pacietību, kolēģi. Es augstu to novērtēju. Un liels paldies visiem. Es ļoti atvainojos, ka izsaucu tikai uz vienu balsojumu jautājumu. Visiem liels paldies!

So, colleagues, um, we could get started on point. Kolēģi, mēs varētu sākt strādāt pie desmitā darba kārtības punktā, ja visi ir gatavi un vēlas to darīt. Mr. De Jong, my apologies. Diona kungs, es atvainojos, jūs patiešām esat klāt, sēžat man tieši pretī, un es atklāšu šo darba kārtības punktu. Uh, bet zālē ir daudz cilvēku, kas pļāpā savā starpā. Kolēģi, es vēlos sākt runāt par nākamo darba kārtības punktu. Ja jums ir kas pārunājams, varbūt turpiniet sarunas ārpus zāles. Nākamais darba kārtības punkts ir regulas priekšlikums, ar kuru tiek uh, izveidota palīdzības un mācību programma, lai vērstos pret viltošanu periods 2021-2027. gads, Periklis 4 programma. Šis tiesība akts ir daļa no DFS un mūsu referents ir Dio, Dionkungs. Dio Viņš gatavojas savu ziņojumu projektu, kuru prezentēja 7. janvārī. Šodien mēs skatīsim grozījumus, kas ir iesniegti. Šķiet, ka iesniegti ir 38 grozījumi. Un uh, balsams ir paredzēts 4. februārī. Jūs dzirdēsiet, kas notiek ar šo ziņojumu. Uzklausīsim referentu Denisu Dejongu. Lūdzu. Thank you very much, uh, Claude. It's actually... Paldies, priekšādātāji. Grozījums skaits ir niecīgs. Jūs jau to minējāt, un šī programma arī ir mazāka. Tās mērķis kopumā ir atbalstāms, piekrīt gan ēnu referenti, gan arī referents. Neviens, protams, nevēlas graut uzticēšanos ekonomikai, pieļaujot, ka apgrozībā nonāk viltota eiro. Mūsu uh, sarunās nebija nekādu atšķirīgu viedokļu, ja runa par programmas mērķi. Un jo vairāk es to pētu, jo vairāk man nākas sev uzdot jautājumu, vai tiešām mums ir vajadzīga šāda atsevišķa programma, ņemot vērā, ka mums jau ir šī tieslietu programma. Tāpat arī ir vienotā tirgus programma. Mums varbūt pietiek ar vienu programmu, nevis veselu virkni mazāku programmu. Šeit mēs esam strādājuši arī pie tā, ka šī varētu būt atsevišķa programma, un mēs mēģinam šeit iekļaut pēc iespējas vairāk dažādu ideju. Un grozījumos galvenokārt parādījās tas, ka mums ir jāiekļauj arī trešās valstis, kur tiek izmantots eiro vai arī kur parādās informācija par viltošanu. Otrs punkts ir darba attiecības ar Eiropas centrālo banku un Eiropolu. Un eh, trešais punkts. Mums ir vajadzīgi šie izpildes indikātori, bet eh, tiem ir jābūt izmērāmiem un nedrīkst šeit būt pārāk daudz administratīvu šķēršļu un izmaksu. Šorīt mums bija pirmā un arī vienīgā ēnu referentu sanāksme par šo programmu, un turpināsim darbu nākamnedēļ. Domāju, ka tikšanās bija konstruktīva. Mēs identificējām četrus kompromisa grozījumus. Mēs runājām par programmas mērķi un tā bija vairāk tāda kā viedokļa apmaiņa. Mēs apspriedāmies arī par izpildes indikatoriem, kas, mūsuprāt, ir ārkārtīgi būtiski. Mēs redzām arī, ka Ir tādi indikātori, kas norāda uz programmas liederīgumu. Un uh, labi ļauj mums saprast arī vispārīgo situāciju Eiropas Savienībā viltošanas jomā. Es kā referents esmu saņēmis arī vēstuli par horizontāliem jautājumiem par deleģētiem aktiem. Un te nav runa par kādu konkrētu grozījumu, bet uh, tā kā mēs vēlamies uh, nodrošināt saskaņu ar pārējām programmām, mums ir arī kompromisa grozījums, kas eh, pārēdz, ka darba programma tiks gatavota ar deleģēto aktu, tāpat kā tas tiek darīts attiecībā uz citām programmām. Es domāju, ka vienprātība ir diezgan plaša attiecībā uz izvēlēto pieeju. Paldies! Lielas paldies! Šīs eh, tēmāts patiešām ir tāds ļoti intriģējošs, te ir runa par eh, viltošanu. Tomas, jūs esat ETP eh, e ānu referents, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos paust savu atbalstu šim jautājumam, un es varu arī piekrist visam, ko teica mans kolēģis Denis Tejongs. Viņš šodien izcili novadīja sanāksmi, un es patiešām biju lepns, kā varu piedalīties šajā ēnu referentu sanāksmē. Atmosfēra bija ļoti konstruktīva, un viedokļu apmaiņas starp grupām noritēja gludi. Domāju, ka dažkārt ir ļoti svarīgi, ka netiek iesniegti ļoti daudzi grozījumi par niecīgām lietām vai arī par lietām, kas jau tāpat labi darbojas. Mums ir trīs, četri kompromisi, kurus var atbalstīt visas grupas. Es domāju, ka mēs varēsim pabeigt šo darbu ļoti veiksmīgi. Priecājos arī, ka grupu vidū nav vērojamas mm, nekādas viedokļu atšķirības starp bērnu referentiem. Vēlamies visu pabeigt kopā un ceram, ka tas būs tāds milzīgs kompromiss. Es ceru, ka tas ļaus mums arī labi funkcionēt nākotnē. Galvenais punkts, uz ko es jums vēlējos norādīt, ir tas, ka patiešām esmu priecīgs par Denisa darbu un ļoti apmierināts, ka varēju strādāt ar viņu kopā pie šī dokumenta. Paldies, Tomas! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē? Paldies, Denis! Balsojums Lībe komitējai paredzēts 4. februārī. Vai jums ir kas piebilstams? Paldies par darbu! Es atvainojos, komisija šķiet vēlas izteikties. Šķiet, ka tas īsti nav mūsu pārziņā, ekofin. Tātad mēs tagad uzklausīsim ekofina komisijas pārstāvjus. Lūdzu, neizsakieties pārāk ilgi. Digi Home parasti izskatās daudz īsāk par jums. Paldies, priekšēdētā izteikšos pavisam īsi. Jā, es pārstāvu ekonomisko monetāro lietu nodaļu, un mēs esam atbildīgi par Periklis programmu. Mēs priecāmies par referentu un ānu referentu darbu pie šī faila. Šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un komisija vēlas tam pievērst īpašu uzmanību. Perikles programma ir diezgan maza programma, kā jau jūs zināt, un te ir runa par diviem termiņiem un vienu konkursu. Ja jūs šeit ieviešat deleģēto aktu, lai pieņemtu ikgadējo darba programmu, tas radītu ļoti liels administratīvos šķēršļus, un tie būtu arī laika ierobežojumi. Kā jūs zinat, deleģētajiem aktiem ir vajadzīgs divu mēnešu periods, līdz brīdim, kad tie tiek pabeigti, un tas ir tāds ļoti garš laika periods. Protams, ka ir paredzētas arī konsultācijas. Pirms tam tātad mums ir jākonsultējas ar ECB un dalībvalstīm, arī tas prasa zināmu laiku. Un beigās mēs varētu saskarties ar to, ka gada programma un arī finansēšanas lēmumi varētu tikt akceptēti tikai pavasarī. Tas rada problēmas, jo finanšu regulā ir norādīts, ka finanšu lēmumi, kas tiek pieņemti saskaņā ar 110. pāntu, ir jāpieņem līdz marta beigām. Otrakārt, tas varētu radīt problēmas arī līdzekļu saņēmējiem. Visticamāk, ka viņiem būtu tikai viena, viens termiņš, tad, tad viena iespēja pie izslēgt konkursu rudenī. Mums vajadzētu padomāt par programmas efektivitāti. Un otrkārt, saskaņā ar mūsu juridiskā dienesta teikto, finanšu lēmuma un gada programmas pieņemšana saskaņā ar 110. pāntu finanšu regulā rada īpašas pilnvaras komisijai. Komisija var īstenot uh, budžetu saskaņā ar līguma 317. pāntu. Un te nevar iesaistīt deleģēto aktu. Nu, tieši to uz, vēlas teikt mūsu juridiskajai dienests. Protams, mēs varētu vēl sazināties ar iesaistītajām pusēm. Mums jau ir tas paredzēts 4. pantā un arī 8. apsvērumā komisijas atzinumā. Mēs patiešām neredzam, kāda jēga būtu šeit eh, likt iekšā deleģēto aktu, ņemot vērā to, ka programma ir ļoti specifiska, tā ir vass budžets un arī ne, nedaudzi saņēmēji. Mēs uzskatām, ka deleģētais akts nav piemērots risinājums. Paldies, un paldies kolēģiem no Ikofīna. Es patiešām tikai jokoju. Ļoti interesanti ir novērot atšķirības starp eh, Home ģenerāldirektorātu un Ecofin ģenerāldirektorātu un to, kā jūs prezentējat savus argumentus. Lielas paldies arī mūsu referentam Dijongam, paldies arī Tomasam par viņa darbu pie šī faila. Paldies visiem! Tagad ir paredzēta neliela pauze, tāpēc, ka piecos pie mums ieradīsies komisāra Jurova. Viņa jau ir ceļā. Paldies kolēģiem, kas eh, bija ieradušies, lai izskatītu šos jautājumus, un ar komisāru mums arī ir apspriežami ļoti svarīgi punkti. Viņa ieradīsies piecos, pauze līdz pulkstens pieciem. Un Juravas kundze tad būs klāt. Paldies!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

I'm sorry, uh, I spoke now with commissioner. She had the problem to... Komisāra ir radušās uh, problēmas, uh, diemžēl, um, satiksmes dēļ. Viņa pirms tam bija citā vietā, un Eiropas parlamentā viņa būs pēc uh, pāris minūtēm. Tātad viņa ir pie ieejas un ieradīsies pēc iespējas ātrāk. Paldies, Tomas, par šo papildu informāciju.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 So that was the commissioner on the mobile, because I just want to continue with the kind of thing that Thomas has done to give you a running commentary. The commissioner just phoned me, she's going to be here. Komisāra man tikko piezvanīja, un viņa patiešām būs klāt pēc dažām minūtēm. Ir radies kāds pārpratums. Gribēju jūs vienkārši par to informēt, sniegt aktuālāko informāciju.

Okay, colleagues, um, I think also the... Kolēģi, šķiet, ka ir radies neliels pārpratums. Lielas paldies visiem par uh, jūsu pacietību. Paldies arī komisārē, ka viņi ir ieradusies. Un mēs varētu uzreiz ķerties klāt. Zinu, ka visi ir noguruši, ir jau um, dienas noslēgums, un vēlreiz tāpēc pateicos komisārē, ka viņi ir ieradusies. Zinu, ka bija pārpratuma attiecībā uz uh, laikiem. Mums jau ir uh, bijusi iepriekšēja tikšanās, kur mēs apspriedāmies par dažādiem tematiem. Tātad te ir runa par otro privātumu vairogu pārskatīšanu, par adekvātumu lēmumu ar Japānu un tāpat arī uh, mandātu sarunām ar ASV par e-pierādījumiem un mākoņdatošanas likumu. Šie ir galvenie jautājumi. Vēlējos arī atgādināt kolēģiem, ka komisāri jau viesojās komitejā oktobrī, un tur mēs runājām par otro kopīgo pārskatīšanu. Viņa ir norādījusi arī, ka viņa iesniegs savu galīgo ziņojumu komitē, tad, kad tas būs pieņemts. Gribēju arī pieminēt, ka Mums ir bijis daudz eh, dažādu tikšanos pa šo laiku, un es tās aug, aug, ļoti augstu vērtēju. Tā skaitā gribēju pieminēt arī detalizēto tikšanos Strasbūrā pagājušā mēnesī. Komisārs Kundze, šķiet, ka jūs eh, esat atguvusi elpu, un es jūs saucu par vieru piecus gadus, bet eh, tagad atklāju, ka jūs īstenībā sauc Vera. Es eh, vesels piecus gadus nepareizi izrunāju jūsu vārdu. Vera, dodu jums vārdu, un pēc tam mums ir paredzēta arī viedokļu apmaiņa. Paldies, Klaud, godājumie deputāti. Pirmkārtām es ārkārtīgi atvainojos par to, ka ierados novēloti. Un mēs esam kā tādas mašīnas. Ja man saka, jābūt laikā, es vienmēr arī esmu laikā, bet Manā kalendārā bija rakstīts, eh, ka man ir jābūt šeit 5.30. Bija radies pārpratums. Tagad uzreiz eh, ķeršos klāt eh, tematam. Pēc privātuma vairoga pārskatīšanas es biju apsolījusi, ka jums to prezentēšu. un pastāstīšu arī par aktuālāko informāciju. Tāpat arī sniegšu aktuālāko informāciju par datu aizsardzību. Vēlos jūs informēt arī par pārējiem tematiem, kurus jūs ieskicējāt. Esmu gatava atbildēt arī uz jūsu jautājumiem. Par privātumu vairogu pārskatīšanu. Es esmu pārliecināta, ka jūs jau zināt, ka datu aizsardzība un datu pārvaldība kļūst ar vien svarīgākas politikā. Pagājušajā nedēļā mēs eh, dzirdējām, ka mm, Davusā Vācijas kanclere, Japāns premjers un arī pārējie runāja par to, ka ir vajadzīgi globāli noteikumi datu aizsardzībai. Tā skaitā tika pieminēts arī mākslīgais intelekts un eh, citi novatoriski um, paņēmieni. Es domāju, ka arī parlaments piekrīt, ka globālas debates ir ļoti svarīgas. Eiropa īstenībā varētu dot ne tikai ieguldījumu šajās debatēs, bet varētu tās arī vadīt. Mums ir vislabākie un vismodernākie datu aizsardzības noteikumi, tāpēc mēs varētu noteikt standartus visai pasaulē. Lai tā varētu notikt, mums ir jāiedvesmo, nevis no nu, mums jāatgrūž, un tieši tāpēc mums vajadzētu panākt, lai cilvēki uzticas digitālajai pasaulē, nevis no tās baidās. Man patiešām interesē jūsu idejas šajā jomā. Tagad Pastāstīšu jums par eh, nesenākajiem notikumiem šeit Briselē. Kā jūs zinat, komisijas ziņojums par otro privātumu vairāku pārskatīšanu tika publicēts eh, pagājušā gada 19. decembrī. Gatavojoties šim ziņojumam, mēs apkopojām informāciju no pilsoniskās sabiedrības, no privātuma vairāku uzņēmumiem un arī no atbildīgajām ASV iestādēm. No Eiropas Savienības puses neatkarīgas datu aizsardzības iestādes piedalījās visā pārskatīšanas procesā. Tāpat kā pagājuši gadu, mēs bijām kopīga viena komanda no Eiropas puses mūsu sarunās ar ASV. Protams, mēs uzklausījām arī šābas un bāžas, ko pauda Eiropas parlaments savā jūlija rezolūcijā. Tas bija ļoti svarīgi mūsu tālākajām sarunām ar ASV, un tas arī mums ļāva panākt rezultātus. ASV iestādes ir uzsākušas vairākus pasākumus, lai risinātu uh, komisijas uzdotos jautājumus. Tirzniecības departaments ir stiprinājis certifikācijas procesu, un Federālā tirzniecības komisija ir pieņēmusi proaktīvāku pieju, lai um, nostiprinātu šo tīklu. Privātuma un pilsonisko brīvību uzraudzības padome ir nozīmēta, tā ir ieguvusi kvorumu un eh, tā eh, ziņojums par prezidenta vadlīniju ziņojumu numur 28 jau ir pabeigts. Komisija ir identificējusi sešas jomas, kurām ir jāpievērš īpaši uzmanība nākotnē. Tostarp ir runa par sarunām starp eh, Federālo tirsniecības komisiju un uh, Uh, Facebook analītika lietu. Tāpat arī ir iesniegta pirmā sūdzība tiesības sargam. Es tāpat arī varu jums paziņot, ka mūsu kopīgais spīdiens ir divas rezultātus attiecībā uz E uh, vairoga ombuda nozīmēšanu. 18. janvārī Kīs Skrečs tika nozīmēts šā, šīm amatam. Uh, To darīja valsts departamenta apakšsekretārs, un viņš ir tātad kļuvis par privātuma vairoga tiesību sargu. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu sagaidīt apstiprinājumu no senāta, bet administrācija beidzot ir sniegusi rezultātus. Kā jūs zināt, mēs bijām nozīmējuši februārī kā termiņu šai otraizēji pārskatīšanai. Tas arī ir viss, un es tikšos ar Kreča kungu pavisam drīz, tad, kad es došos uz Vašingtonu savā pirmajā vizītē. Es gribētu redzēt, kas viņš tieši ir par cilvēku, un es vēlētos viņam arī personīgi norādīt, cik viņa amata pienākumi ir būtiski Eiropai. Kopumā ziņojumā tiek norādīts, ka privātuma vairoks turpina izpildīt adekvātuma standartus. Personas datu aizsardzība ir ļoti liela prioritāte un ar mm, to, šo vairogu to var arī labāk nodrošināt. Uzņēmumi, tā skaitā arī mazi uzņēmumi, paļaujas uz šo vairogu, lai nosūtītu savus datus. Tīkla mm, ietvera kontrole, protams, turpināsies. Mēs aktīvi iesaistāmies uh, debatēs, kas pašlaik norisinās ASV attiecībā uz federālajām privātuma tiesībām. Mēs ceram, ka tas ļautu tuvināt mūsu sistēmas, balstoties uz spēcīgām horizontālām tiesībām un uz ļoti striktu un konkrētu ieviešanu. Uh, Mēs priecājamies par notikumu attīstību ASV, un mēs esam nosūtījuši rakstisku iesniegumu publiskajām konsultācijām. Es tāpat arī paļaujos, ka jūs turpināsiet vest sarunas ar saviem partneriem ASV kongresā. Tagad es pievērsīšos Japānai. Arī šeit ar prieku jums ziņoju, ka adekvātuma lēmums tika pieņemts komisijā un tas stājās spēkā 23. janvārī. Vienlaicīgi Tāpat arī tika pieņemts un stājās spēkā Japānas lēmums. Šie adekvātuma secinājumi ļaun, ļauj mums izveidot pasaulē vislielāko telpu drošai datu uh, nosūtīšanai, un tas notiek uh, īsti laikā, tad, kad stājas spēkā Eiropas Savienības un Japānas privās tirdzniecības nolīgums. Tātad uh, Runa par šo piekdienu, par 1. februāri. Japāns adekvātuma lēmums nodrošina pamattiesību ievērošanu, datu aizsardzību, un tas dod arī savu ieguldījumu augstu datu aizsardzības standārtu ieviešanā visā pasaulē. Es priecājos, ka parlaments piekrīt tam, cik svarīgs ir šis lēmums. Tas norāda, ka konverģence datu aizsardzībā ir pats svarīgākais lēmums, kas ir pieņemts kopš stājās spēkā datu aizsardzības regula. Un skeptiķiem mēs esam pierādījuši, ka šī pieeja, par kuriem mēs cīnījāmies kopā ar jums, šī cīņa par to, ka mēs datu plūsmu nodalīsim no tirdzniecības sarunām, ir devusi rezultātus. Neskatoties uz um, ļoti līdzīgo likumdošanu e, e, Eiropas Savienībā un Japānā, mums nācās tikt galā ar vairāk lielākām atšķirībām. Ja runa par tirdzniecības pusi, tad Japāna pieņēma tā saucamos papildu noteikumus. Esam izveidojuši arī īpašu sūdzību izskatīšanas struktūru Eiropas Savienības pilsoņiem, lai nodrošinātu pārsūdzības iespējas. Es arī gaidu jūsu rezolūciju par mūsu lēmumu projektu. Es tāpat arī sekošu līdzi jūsu jautājumiem un skatīšos, kas notiek uh, datu aizsardzības padomē. Mēs esam identificējuši vairākas problēmas Japānas sistēmā, un līdz ar to mūsu lēmuma projekts ir uh, pielāgots. Lēmumā ir ņemtas vērā šīs izmaiņas, jo īpaši te ir runa par Japānas ietveru ciešāku kontroli, tāpat arī ir jānodrošina lielāka skaidrība un, un datu aizsardzība visā dzīves ciklā. Uh, Ir tāpat arī precizēti sodi un ir iekļautas papildu sankcijas Japānas likumos. Detalizētāki skaidrojumi un jūsu rezolūcijas izskatīšana um, notiks tās parastajā formātā. Daudzas valstis Āzijā un arī Latīņa Amerikā pašlaik uh, apspriež un pielāgos savu privātuma likumdošanu un vispārējā datu aizsardzības regula tām kalpo par iedvesmas avotu. Um, Vienošanās ar Japānu būs papildu motivācija šīm valstīm pielāgoties mūsu noteikumiem. Protams, ka vēl ir jāveic daudz darba Eiropas Savienībā, lai mēs varētu stiprināt datu aizsardzības noteikumu piemērošanu. Šeit ir jāmācās no Cambridge Analytica skandāla, un balstoties uz to mēs esam sagatavojuši vadlīnijas par datu aizsardzības noteikumu ievērošanu vēlēšanu kontekstā. Mūsu mērķis ir atgādināt, ka Eh, vispārējais aizsardzības noteikumi attiecas uz jebkādiem eh, personas datu eh, apstrādes pasākumiem, tā skaitā arī uz vēlēšanām un politiskajām partijām ir jāievēro šie noteikumi. Esam konstatējuši, ka neskatoties uz kopēju apdraudējumu, dalību valstu varas iestādes nesadarbojas savā starpā un pat neapmainās ar paraugu praksi. Tieši tāpēc esam izveidojuši Eiropas vēlēšanu tīklu. Mēs arī aicinājām dalībvalstis iekļaut datu aizsardzības iestādes vēlēšanu tīklos nacionālā līmenī. Datu aizsardzības eh, padomes priekšēdētāja Jelineks kundze piedalījās pirmajā sanāksmē, kur tikās tīkla pārstāvji. Šī sanāksme norisinājās 21. janvārī. Es arī ar prieku jums varu paziņot, ka pagājuši piekdien Koreper ir um, apstiprinājusi to, ka ir jāgroza Eiropas politisko partiju statūti, un šeit ir jāievieš īpašas sankcijas Eiropas līmenī par datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem. Es gaidu šī um, papildu grozījuma stāšanos spēkā. Domāju, ka tas būs noderīgs rīks. Vēlēšana pakotnē mēs esam runājuši arī par um, reklāmu caurdzamību, un šeit Mēs aicinām dalībvalstis un arī IT platformas dot savu ieguldījumu. Mēs redzam, ka ārvalstu spēlētāji ir gatavi izplatīt maldinošu informāciju, iejaucoties mūsu demokrātiskajos procesos, radot lielu apmulsumu un bailes vēlētājos. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai Eiropas vēlētāji pieņemtu savus uh, lēmumus pēc iespējas uh, brīvāk. Uh, Mūsu mērķis ir būt brīviem no ideoloģijas un pilnībā aizsargāt vārda brīvību. Deputāti, lai nodrošinātu mūsu likumu piemērošanu un nodrošinātu eh, kriminālu procesus, eh, prokuroriem ir vajadzīgi tādi likumi, kas pilnībā ievērotu jaunākās tehnoloģiskās tendences. Tieši tāpēc mēs pagājuši, kad nācām klajā ar e-pierādījumu pakotni. Uh, Kopējās palīdzības procedūras nav gan ātras digitālajā pasaulē, un vēlos arī skaidri norādīt, ka to, tās nevar uzlabot, lai tās būtu noderīgas e-pierādījumiem. Eiropas izmeklēšanas rīkojums ir ļoti noderīgs, taču laika termiņi ir pārāk gari. Īrija, kur atrodas daudzi pakāpu, pakāpojumu sniedzēji, um, nepiemēros šo rīkojumu. Es priecājos, ka Sipels kundze ir atzinusi to, ka ir jānodrošina labāka piekļuve e-pierādījumiem. Viņa to ir darījusi savā darba dokumentā. Un es arī priecājos, ka mm, deputāti ir informēti par visām problēmām un ka parlaments um, veltīs šim uh, jautājumam vairāk laika. Mans dienests ir gatavs sniegt palīdzību jūsu darbiniekiem, lai uzlabotu šo priekšlikumu. Mūsu mērķis ir izveidot spēcīgu Eiropas tīklu ar labām garantijām, lai mēs varētu labāk tikt galā ar um, sadarbību ar pakalpojumu sniedzējiem. Tomēr šis priekšlikums vēl ar vienu ir steidzams pašlaik nav skaidra ietvera, un līdz ar to trūkst arī juridiskās noteiktības gan izmeklētājiem, gan pilsoņiem, gan arī uzņēmumiem. Bez tam arī pastāv risks par uh, likumu konfliktiem. Iespējams, ka uzņēmumi atradīsies tādā situācijā, kur tiem nāksies ievērot vienas valsts likumus, bet tādējādi tie pārkāps citas valsts likumus. Protams, ka tas rada problēmas pakāpojumu sniedzējiem, kas darbojas gan Eiropā, gan ASV. Un tāpat arī pastāv risks attiecībā uz ASV mākoņdatošanas eh, likumu, kas ir spēkā kopš pagājušā gadā. Mūsu kopējais mērķis ir aizsargāt personas datus un nodrošināt procesuālās garantijas, un to nevar sasniegt ar divpusēju vienošanos palīdzību. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu uzstāt uz savu kompetenci, un tieši tāpēc mans mērķis ir ieteikt mandātu, kur mēs noslēgtu visaptverošu vienošanos ar ASV un kur būtu ietverti arī e-pierādījumi. Un šo mandātu, protams, vajadzētu apstrināt Eiropas parlamentam. Šeit ir paredzētas arī papildu garantijas, kas parādās e-pierādījumu pakotnē. Mm, mēs uzskatām, ka ir jāiekļauj arī papildu garantijas salīdzinājumā ar tām, kas jau ir piemērojamas saskaņā ar ASV uh, virtuālo visaptverošo vienošanos. Tāpat arī šeit ir jāietver visa Eiropas Savienība, tā lai visiem Eiropas Savienības pilsoņiem būtu vienādas tiesības. Vēlos arī uzsvērt, ka mēs uh, nedomājam ieviest mākoņdatošanas likumu Eiropas Savienības tiesībās, un tāpat arī mēs nevēlamies vest sarunas balstoties uz šo likumu. Mūsu sākuma punkts, protams, ir Eiropas intereses. Tagad es pievērsīšos kādam citam svarīgam mūsu uh, darba uh, virzienam. Mm, te ir runa par naudas atmazgāšanas apkarošanu. Vēlos pateikt pāris vārdu par komisijas ziņojumu par eh, investoru un uh, uzturēšanas atļauju programmām. Pirmo reizi komisija ir paudusi savas bažas par um, drošības aspektiem. Šīs ir ļoti būtisks jautājums visā Eiropas līmenī. Ja kāda valsts pārdod savas valsts pilsonību, tā pārdod arī Eiropas pilsonību, un šādas programmas kļūst par zelta vārtiem, kas tiek atvērti uz Eiropu pārtikušām personām. Tieši tāpēc, neskatoties uz to, ka nacionālitātes likumi ir nacionālā kompetencē, pilsonības pārdošana ir mm, visas Eiropas jautājums. Uh, Šajā ziņojumā tiek uh, mm, norādīts uz pastāvošo praksi un tiek uh, identificēti riski, kas uh, pastāv attiecībā uz Eiropas Savienību, jo īpaši šeit ir runa par naudas atmazgāšanu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un korupciju. Eiropas Savienībā nedrīkstētu būt šādu vājo punktu, kur cilvēki drīkstētu uh, ar naudu pirkt visvieglāko pieju Eiropai. Uh, Tātad te ir runa par vīzu piešķiršanu, balstoties uz investīcijām. Mums ir vajadzīga plašāka informācijas apmaiņa par eh, visiem procesiem un arī par individiem. Ir jāzina, kuriem ir piešķirtas pases un kuriem nē. Tāpat arī ir jānosaka primārās prerogatīvas, bet eh, ir jāpieņem arī ļoti stingri noteikumi. Ja cilvēki iegūst Eiropas Savienības pilsonību, tad viņiem ir jābūt uh, īstai, patiesai saiknei ar attiecīgo valsti. Es ceru, ka šis ziņojums būs trauksmes signāls dalību valstīm. Esam izveidojuši kopēju ekspertu grupu. Tas tika darīts pagājušajā nedēļā, un šī grupa darīs visu, kas ir vajadzīgs, lai izskatītu visus procesus. Līdz 19. Uh, gada beigām grupai vajadzēs izveidot kopējus indikātorus drošības pārbaudēm, Um, atbilstošām konsultācijām starp dalībvalstīm un būs jānosaka arī efektīvi risku pārvaldības procesi. Komisija arī turpinās pārbaudīt, vai šādas programmas atbilst Eiropas Savienības tiesībām un tiks pieņemti arī attiecīgi mēri. Šis ir tikai pēdējais piemērs tam, kā mēs strādājam pie tā, lai Eiropa būtu drošāka un lai noziedznieku dzīve kļūtu sarežģītāka. Mēs esam arī aktualizējuši naudas atmaskāšanas novēršanas noteikumus un tos aktīvi piemērojam. Mēs gribam arī stiprināt naudas atmaskāšanas uzraudzību. Šeit ir iesaistīta banka uzraudzības iesā, iestāde. Esam izveidojuši arī Eiropas prokuroru biroju, un es ar prieku jums varu paziņot, ka darbs pie uh, prokurora biroja izveidas uh, progresē. Komisija vēlas izveidot darboties spējīgu biroju jau 2020. gada beigās. Mēs esam nozīmējuši arī pagaidu administratīvo direktoru, kurš ir atbildīgs par uh, visiem izveidas procesiem. Tas tika darīts jau novembrī. Mēs vēlamies nodrošināt, lai EPO birojas sāktu darboties laikā. Es esmu sniegusi jums arī informāciju rakstveidā, un es tikko no Klauda uzzināju, ka um, viss jau tiek darīts, lai laikā nozīmētu uh, prokuroru. Mēs ceram, ka to varēs izdarīt vēl šajā sasaukumā. Ja runa par naudas atmaskāšanas novēršanu, um, Eiropas komisija ir pieņēmusi um, attiecīgus tiesību aktus un ir iesniegta brīdinājuma vēstule Vācijai un arī citām valstīm, uh, lai tās pilnībā akceptētu naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas tiesību aktus. Es ceru, ka šis spiediens dos rezultātus. Es pateicos arī par parlamenta sniegto atbalstu attiecībā uz informācijas apmaiņu. Tātad te ir runa par finanšu izmeklēšanas nodaļām un tiesība aizsardzības iestādēm. Tas ļaus tikt galā ar ļoti lieliem šķēršļiem, kas pašlaik kavē sadarbību šajā jomā. Noslēgumā gribētu jūs uh, informēt par augsta riska trešajām valstīm. Es uh, informēju TAX 3 komiteju, ka komisija ir noteikusi vissvarīgākās prioritārās valstis. Tas tika darīts pagājušā gada beigās. Šis jaunais uh, augsta riska valstu saraksts iekļauj arī finanšu riska sarakstu, kas ir tā kā pamats. Un te ir uh, noteikti ļoti strikti kritēriji attiecībā uz naudas atmaskāšanas novēršanas direktīvu. Tātad te ir runa par pilnīgu caurdzamību attiecībā uz īpašniekiem. Pārskaitītājs saraksts pašlaik ir konsultāciju fāzē, ir iesaistīta komisijas ekspertu grupa, un tas tiks pieņemts tuvākajās dienās. Tas arī būtu viss, ko es vēlējos jums teikt, un tagad esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Lielas paldies, komisārs Konza, un tūlīt dosim vārdu kolēģiem. Vispirms eh, Roberta Metzola. Paldies, eh, komisārs Konza, jūs runājāt par to, ka ir jābeidz eh, pilsonības pārdošana bet uh, es gribu teikt, ka lai kā lobby to pasniegtu, eh, tas nav eh, pielīdzināms investīcijām. Mēs esam vienmēr atbalstījuši investīcijas, bet tas nenozīmē pasu pārdošanu. Tad eh, šīs, ja pases tiek tirgotas un ja personai nav reāls saiknes ar šo valsti, tad pastāv reāls apdraudējums un uh, ir jābūt reālai saiknei. Uh, Premjers Muskats uh, ceļo pa pasauli, popularizējot savu uh, schēmu, kuru oficiāli atbalstot it kā Eiropas komisija. Tāpat ir liela atšķirība starp uh, pilsonību un vīzām jeb uh, uzturēšanās atļaujām. Pilsonība nav atslaucama, jūs maksājat vienu reizi un pēc tam labumu gūst visi jūsu pēcteči visās dalību valstīs. Tās ir neatsaucamas tiesības, kas tiek piešķirtas mūsu pilsoņiem brīvi pārvietoties bez vīzām un attiecībā uz uh, Uh, īpašumu, uz uh, tiesībām uh, kandidēt vēlēšanās un balsot vēlēšanās. Tiek pārdots tūkstošiem paš, pasu, kaut arī populisti tāpat laikā runā par krīzi, ka nevarot tikt galā ar dažiem bērniem, kuri saust uz kuģa jūrā bēgot no kara. Katrā ziņā likumība netiek ievērota, tāpat nav nodrošināta atklājība, nav zināms, kam un cik pases ir pārdotas, un tas eh, šeit ir bažas par korupciju, noziedzību, drošības apdraudējumu, un, kā jūs norādījāt, komisija neatbalsta šādu pasu tirzniecību, un pat ja uh, juridiski jūsu interpretācija ir tāda, ka jūs nevarat to apturēt, jūs varat vismaz paziņot, ka manas valsts sistēmai nav komisijas atbalsta. Paldies! Birgit Sipele. Paldies, komisārs kundze, par to, kas esat pie mums atnākusi. Tātad jūs sākāt runāt par privātuma vairoga otro pārskatīšanu. Uh, un par Eiropas datu aizsardzības kolēģiju. Jūs jau pieminējāt trīs punktus savās ievadvārdos. Pirmkārt, tiesības sargu. Mums ir šāds pastāvīgs amats, tas ir ļoti labi. TTBP paziņo, ka tiesības sargam ir lielas uh, pilnvaras pret atbilstīgo iestādi un tādēļ neatbilst Eiropas Savienības pamatiesību hartas prasībām. Vai jūs varētu to komentēt? Tāpat ir noteikumi par valdēm un uh, Uh, pārcelšanu citos amatos, tātad jautājums ir par līgumiem ar trešajā, trešo valstu partneriem un garantijām attiecībā uz šiem līgumiem. Vai jūs uzskatāt, ka pašreizējie noteikumi atbilst Eiropas Savienības tiesību uh, normām? Un uh, pēdējais par privātuma vairogu FTC jūs pieminējāt, nevarēja komisijai sniegt papildu informāciju par izmeklēšanu attiecībā uz uh, Facebook Cambridge Analytica lietu, kur izmeklēšana vēl turpinās. Vai jūs pēdējo mēnešu laikā esat saņēmuši jaunu papildu informāciju attiecībā uz šo izmeklēšanu? Vēl vienu punktu jūs pieminējāt. E-pierādījumi, es neiedziļināšos detaļās, mēs vēl strādājam pie dokumentiem, bet eh, es un daži kolēģi saskata tādu problēmu, ka Eiropas izmeklēšanas uh, rīkojumā ir piekļuve er- elektroniskai informācijai ar zināmiem ierobežojumiem un garantijām, bet visas, visas šīs garantijas un ierobežojumi ir pazuduši jaunajā priekšlikumā. Tas liecina, ka komisija varbūt varētu arī eh, runāt par vienošanās mākoņu datošanas likumā kontekstā, tātad šāda nolīgumi un uh, reguli, regulējumi nevarētu mazināt uh, tiesību aktos paredzētās garantijas. Mēs strādājam pie šiem jautājumiem, bet vēl daudzas detaļas ir jāizvērtē. Paldies! Nākamā runātāja ir Natālija Grīsbeka, bet izņēmuma kārtā Anna jums steidzām jādodas prom. Natālija, vai jūs neiebilstu, ja es dodu vispirms vārdu Annai? Lūdzu īsi par zelta vīzām. Jā, priekšsēdētāji komisārs kundze. Jā, es pilnīgi saprotu Roberts Metzolas paustās bažas. Es augstu eh, vērtēju šo ziņojumu un eh, un uh, problēmas atspoguļojumi, bet uh, secinājumi un ieteikumi ir ļoti vāji šai ziņojumā. Nu, mani šokē tas, ka nav ieteikts dalība valstīm, kuras turpina šādu sistēmu uh, īstenošanu, ka uh, tām uh, nav paredzēts prasības veikt padziļinātu izpēdi un nav paredzēts starptautiskās sankcijas. Piemēram, manā valstī es kā deputāte neesmu varējusi iepazīties ar šiem sarakstiem, lai pārbaudītu, vai cilvēki, pret kuriem nav noteikts sankcijas, nav iekļaut šajā sarakstā. Nu, vai jautājums, vai jūs prasat no Portugāla šos sarakstus, vai jūs pārbaudat, vai tur nav iekļauti arī cilvēki, pret kuriem ir noteikti sankcijas, nebūs nerunājot par dažādu veidu noziedzniekiem. Paldies, Natālija, ka jūs bijāt tik cēlsirdīga. Tagad vārds jums. Paldies, Klod, paldies, komisārs Kundze. Uh, Es varbūt nevarēšu noklausīties jūsu atbildēs, bet mana kom komanda būs klāt un visu pierakstīs. Mēs ar Sofiju esam sadalījušas uh, mūsu grupas uh, uzdodamos jautājumus, tad mēs atzīmējam uh, datu aizsardzības dienu, tā bija vakar, tā pilsoņiem ir ļoti nozīmīga diena un arī jums uh, komisārs kundze un arī mūsu komitejai. Tad, kad ir uh, sākts uh, īstenot vispārējo datu aizsardzības regulu, par kuru tagad pilsoņi beidzot ir informēti, uh, mums visiem ir jāspēlē svarīga loma, jāskaidro pilsoņiem un uh, viss jāīstenos aizsargājot pamat brīvības. Jau ir saņemts vairāk nekā 100 tūkstoši sūdzību datu aizsardzības iestādē. Šķiet, ka tikai uh, trijos gadījumos ir noteikts sankcijas. Gribētu dzirdēt jūsu analīzi par šo situāciju. Un kādas, uh, ko mēs no tā varam mācīties, vai viss komisijas prāt darbojas atbilstoši. Nākamais jautājums, tas jau ir tāds uh, sens jautājums. 2008. gada jūlijā komisija uh, apstiprināja uh, padoms direktīvas projektu par uh, līdzsaistības nodrošināšanu neatkarīgi no reliģijas, seksuālās orientācijas vecumā, invaliditātes un tā tālāk. Tā, tā, tā ir uh, nediskriminācijas direktīva. Tagad pēc 11 gadiem padomi joprojām nav apstiprinājusi savu nostāju. Tātad šeit būtībā šī nostāja ir neko nedarīt, bet, nu, jāsaka, situācija ir ļoti pārsteidzoša un patiesībā nepieņēmama. Padome skaidro, ka jāspēj nonākt pie vienprātības nu, par eh, šādu dokumentu. Nu, tas tā kā būtu reāli izdarāms. Komisārs Kundze, vai esat paredzējis, ko darīt? Jo tas eh, arī eh, skar nopietni Eiropas pilsoņus. Viņi tiešām tāpat kā deputāti arī nevar saprast, kas notiek. Jūs arī runājāt to, ka reāli tiek veidota Eiropas prokuratūra. Es gribu arī teikt, ka mēs esam daudz pie tā strādājuši šai sasaukumā un ka tas ir ļoti nepieciešams, lai cīnītos pret pārobežu noziedzību. Vakar, pagājušajā nedēļā mēs eh, Lība komiteja uzklausījām Rumānijas prezidentūru, un es gribētu jautāt, vai jūs atbalstat prezidentūras vēlmi paplašināt prokuratūras pilnvaras, iekļaujot arī cīņu pret terorismu, jo tās ir ne tikai mūsdienu apdraudējums, bet arī būtībā savā raksturā pārobežu apdraudējums. Paldies! Paldies Natālijai! Bonikungs. Paldies, komisārs kundze, par eh, sadarbību, eh, iestājoties par Eiropas vērtībām. Mums ir bijis eh, arī pirmais trialogs. Nu, uzdevums nav viegls, lūkojoties uz padomi, bet mēs esam uz pareizā ceļa gribētu uzteikt reālo sasniegums attiecībā uz privātuma vairogu. Es atros, kāda situācija bija pirms gada, tagad e, notiek virzība uz priekšu. Pateicos jums par to. Tāpat e, tādēļ, ka mēs izdarījām spiedienu, kamēr Tirzniecības departaments ir uzsācis certifikācijas procedūru un pārbaudījumu veids uh, tādas izlases kārtas pārbaudes. Manuprāt, tas ir ļoti daudz sološi. Keits Krāks, kā tiesības sargs, ir uh, strādā, bet mums ir jābūt piesardzīgiem, mums ir jāturpina darboties, jo tagad uh, Uh, šīm kandidātām būs vairākus mēnešus jāgaida uz senāta lēmumu. Tāpat vēlējos paust atbalstu Robertai Metsolai un teikt, ka mums uh, šajā ziņojumā ir uh, jāparāda stingrāki secinājumi, mums ir jābūt atklātiem un pilsoņi no mums gaida reāls risinājums. Tālāk par E pierādījumiem. Mums ir jāsāk darbs, jāparedz garantijas, bet tāpat laikā jānovērš centieni uzsākt divpusējas sarunas par šo jautājumu. Paldies, Mikal, tagad Sofija Intveld. Paldies priekšsēdētāji, komisārs Kundze, pateicos jums par uh, jūsu ievadu vārdiem un uh, jautājumiem, par ko jūs runājat. Pirmkārt, par privātuma vairogu. Nu, tiešām apsveicam, ka beidzot tiks iecelts pastāvīgais tiesības sargs, bet ja mēs palūgojamies uz šo izvirzīto kandidātu, viņš būs uh, Uh, valsts sekretāra vietnieks izaugsmas enerģijas vides jomā un arī uh, darbosies uh, Eiropas rekonstrukcijas attīstības bankā un vēl viņam ir desmit citi amati. Tātad viņu iecels uh, vai izvirzīs prezidents Trumps šajos desmit amatos cik viņš reāli būs neatkarīgs un cik viņam atliks laika, lai nopietni strādātu. Nu, zinot, ka, ka tas ir šāda veida uzņēmējs. Jautājums, cik kvalificēts viņš ir šim darbam. Citiem vārdiem sakot, nu, absolūti neesmu pārliecināta par to visu. Otrkārt par pilnvarām vai mandātu es uh, ASV nolīgumam, nu varbūt atkal jūs garlaikoši, bet manuprāt uh, tā ir slikta doma. Būtībā mēs uh, atsakāmies no tiesas kontroles, tas tiek uzskatīts, ka šeit viss ir it kā pārāk birokrātiski, bet, nu, demokrātijā tā ir, ka dažas procedūras ir ilgas un šeit ir noteikti pamatojumi. Diktatūrā viss notiek ļoti ātri, bet to jau mēs nevēlamies gan piedzīvot. Protams, mēs vēlētos iepazīties ar šo mandātu, bet komisija saka, nē, to jūs nevarat, tas ir strateģisks dokuments. Mandāts nav stratēģija, ties ir jūsu priekšlikums Eiropas pilsoņiem, par ko jūs vedīsiet sarunas pilsoņu vārdām. Pilsoņiem ir tiesības būt informētiem. Mandāts nav stratēģija, pilsoņiem ir tiesības, par ko jūs vedīsiet sarunas viņu vārdām. Un varbūt arī mēs uh, gribētu saņemt aktuālo informāciju par Budapeštas konvenciju. Pēdējo reizi tas notika pirms četriem gadiem. Tagad it kā slēgtām durvīm notiekot uh, sarunas par uh, Budža, Budapeštas konvencijas pārskatīšanu, lai tiktu vaļā no amlat. Nu, ļoti interesanti transatlantiskās attiecībās atbrīvoties no amlat. Tas ir solis nepareizā virzienā. Tālāk par zelta vīzām gribu atbalstīt Robertas un Annas teikto, būtu jāiet solis uz priekšu, vajadzētu aizliegt šādas zelta vīzas un zelta pases. Es uzskatu, ka nedrīkst tirgot Eiropas Savienības pilsonību. Es domāju, ka ar caurskatāmību nepietiks. Nu, nemelosim viens otram. Būtībā tas ir sarkanais paklājs noziedzniekiem. Tas patiesībā notiek. Nu, kā, nu, paskaidrojiet man, kā, teiksim, kāds Krievijas pilsonis nav runa par vecām māmiņām. Nē. Tātad kādēļ šie Krievijas pilsoņi tūkstošiem dodas uz uh, Maltu un lūdz uh, pilsonību, un Nīderlandē, kur pilsonību piešķir investoriem, ir viens šāds kandidāts. Kādēļ viņi visi dodās uz Maltu, nevis uz Nīderlandi? Ja mēs visi atzīstam, ka tas ir uh, drošības apdraudējums, tiesiskuma apdraudējums, un Eiropas komisija ir ļoti stingra šādos jautājumos, tad vajag izdarīt loģiskus secinājumus un aizliegt aptirgot pilsonību. Varbūt komisija vienreiz varētu būt pietiekami drosmīga. Nu, neteikt, nu mēs piedāvāsim kaut ko tādu, ja komis padome to prasīs, ja būs juridiskais pamats. Nē, mums ir uh, jā, uh, tas jādara, ja mēs vēlamies nodrošināt tiesiskumu Eiropas Savienībā. Turklāt pirms pusotra gada parlaments un padome, kā budžeta iestādes apstiprināja budžetu, kur bija paredzēts iekļaut tā saucamo tiesvedības fondu. Jau pusotru gadu jūsu ierēģi uh, vēl nav iedarbinājuši šo fondu. Nu, šķiet, ka šo mēnesi tiks publiskots beidzot priekšlikums, un tad uh, Nu, es iepazīstos ar šo tekstu, nu, tie tā kā birst no kopētājiem šie teksti, nu, tad tagad ir paredzēts dot naudu nevalstiskām organizācijām, dažādām informācijas kampaņām. Nē, budžeta iestādes ir nolēmušas un komisijai tas ir jāpilda šis tiesvedības fonds, kas palīdzēs pilsoņiem, organizācijām, nevalstiskām organizācijām uzsākt tiesvedību un vērsties tiesā. Un jūs pati esat atbalstījusi šo iniciatīvu, un tādēļ es uh, tiešām gaidu tagad no jūsu dienestiem šo galīgo priekšlikumu, kas atspoguļos budžeta iestāžu pieņemto lēmumu, nevis vienkārši uh, komisijas iestā ierēģņu vēlmes. Un vēl jūs runājāt par viltu ziņām, par ārējo spēlētāju centieniem ietekmēt vēlēšanas Eiropas Savienībā. Nu, komisārs Kunze, mēs nevaram ignorēt to faktu, ka daudz dažādu muļķību uh, izplata būtībā nevis ārvalstu spēlētāji, bet Eiropas spēlētāji, Eiropas valdības, teiksim, Ungārijas valdība, kur pēdējo piecu gadu laikā ir varējusi darīt, ko vēlas, un komisija nav darījusi itin neko, lai apturētu šo melu plūsmu. Uh, no Ungārijas valdības. Tāpat arī konservatīvo partiju smēli ir noveduši mūs līdz Brexitam. Tādēļ nerunāsim par ārvalstu spēlētājiem, bet mums ir nepieciešams reāls debats Eiropas Savienībā, ir jāvēršās par šiem cilvēkiem, nemeklēsim tikai kādus ārējos spēlētājus. Komisijai ir jābūt drosmīgai it īpaši Junkeru kungam un Timermans kungam, ir jāvēršās pret meliem, kas izplatās Eiropas Savienībā. Paldies, Sofija. Thank you, thanks. Um, yeah, so I think one of the things. Es domāju, ka viena no lietām, par ko jūs runājāt, bija par mandātu došanu sarunās ar ASV par e-pierādījumiem. Uh, Kad tas tiks nosūtīts parlamentam, lai, lai parlaments varētu izpētīt šo mandātu saskaņā ar klasificētās informācijas noteikumiem? Tātad saruna mandāts ar ASV, kad saņemsim to. Vai visi ir izteikušies? Mm, godīgi sakot, vēl ir deputāti, kas grib runāt kolēģi Sofija pārsniedza eh, atvēlēto laiku, bet es nevarēju viņu pārtraukt, es nevarēju izmantot spēku. Mm, kolēģi varbūt varētu nedaudz eh, konspektīvāk runāt, un tad mm, sarāja lūdzu. Visi lūdzu koncentrētāk runājiet. Paldies priekšsēdētāji! Komisārs Kundze, man ir pavisam cits jautājums par aizsardzības rīkojuma direktīvu. 2011. gadā šī direktīva ir pieņemta, un es biju referente eh, sakarā ar šīs pašas direktīvas īstenošanas jautājumu, kas mums varētu šeit būt. Varētu būt tāds fakts, ka neviens par to nezina īstenošana tika izvērtēta 2015. gadā. No 180 tūkstošiem aizsardzības rīkojumi tikai septiņi ir Eiropas aizsardzības rīkojumi. Neviens par to neko nav dzirdējis. Un jautājums ir par to, vai tiešām ir kādi pasākumi, izdarīti vai veikti, nu, lai tiešām šī informācija par šādu instrumentu sasniegtu cietušos un nebalstiskās organizācijas, kas strādā <clears throat> ar tādiem upuriem, un vai iestādes vispār strādā pie šiem jautājumiem. Un vēl jautājums komisijai, vai Eiropas komisija ir izveidojusi tādu reģistru, kur tiek apkopota informācija par aizsardzības rīkojumiem no dalību valstīm. Un vai komisija kaut kādā veidā vispār uzrauga īstenošanu šai direktīvai, vai ir uzsākts kāds pārkāpuma procedūras pret dalību valstīm, kas ir pārkāpušas direktīvas noteikums? Vai komisija ir uzsākusi pilsoniskās sabiedrības monitoringu tad no pilsoniskās sabiedrības puses arī šajā jautājumā. Man jau būtu vēl jautājumi, bet laika nav. Bet eh, tieši par šo instrumentu šeit ir ļoti daudz tādi trūkumi, kas ir atzīmēti un nepieciešams kaut kā rīkoties. Paldies, Sorāja, paldies, ka īsi uzdevi sev jautājumu. <clears throat> Jautājums bija ļoti pilnīgs. Fernando, Līvija. Rādevs un Jureka kungs. Tādi ir runātāji, kas ir pieteikušies. Es tiešām lūgtu, lai jūs visi runājat par lietu. Juan Fernando, jā, ļoti īsi. Es noteikti varu pateikt īsi, komisārs kundze. Īsnībā mans jautājums saskan eh, ar to, kas jau šeit eh, uzdots sakarā ar privātumu vairoku Tas viss sākās mm, pēdējā mandātā. Pēdējā sasaukumā Eiropas parlamentā es arī tad strādāju, un tad eh, tajā laikā eh, priekšnoteikums darbam bija precīzi gatavība ko izrādīja toreiz esošā Obamas administrācija, kas bija gatava strādāt ar Eiropas bažām. Eh, tam bažām, ko pauda arī Eiropas parlaments, un pie tam vēl rakstiskā formā. Mums tagad ir laiks pagājis, un es gribētu uzzināt, vai viscaur savā periodiskajā analīzē un vērtējot īstenošanu šim vairogam. Vai ir konstatēta tāda pieņēmuma vai situācijas pasliktināšanās vai premis ir pasliktinājusies, ņemot vērā to, ka ASV administrācijas ir mainījušās, agrāk bija labāk un tagad varbūt sliktāk, varbūt tas kaut kādā veidā varētu skaidrot arī mūsu neapmierinātību un tiesībsargs, kas tiks iecelts, ko darīs ASV, iecels viņu, lai nodrošinātu uh, E, privātuma vairoga darbošanos. Paldies, Līvija! E, paldies par to, ka paudāt savus ilgtermiņu plānus. E, tiešām visi šie jautājumi norāda uz to, ka jūs esat uzņēmusies ļoti smagu darbu. Un es gribēju atbalstīt iepriekšējos runātājus, arī Sorāju. Jūs eh, esat strādājis par šiem jautājumiem, arī Cambridge Analytica jautājums ir ļoti svarīgs pirms vēlēšanām. Ļoti daudz vēlētāji interesēs par to, cik droši ir interneta vide, piemēram, bērniem. Jūsu darbs ir ārkārtīgi svarīgs, un tā nozīme ir milzīga vēlētāju acīs. Es eh, šajā komitejā strādāju pie Romu jautājumu. Eh, kopā ar Sorāju postu. Mēs eh, tālāk attīstam šo tematiku, izmantojot iepriekšās iestrādes. Mums ir piecpušu rezolūcija, arī ko mēs piedāvāsim plenārsēdē. Kādas ir mūsu perspektīvas? Mēs eh, tiešām gribam dabūt lielāku rezultātu no ieguldījumiem, ko apstiprina arī komisija. To mēs gribam piedāvāt Rumānijas prezidentūrai. Un no Somijas prezidentūras mēs gribam redzēt tādu vispārīgāku vispār pieeju nabadzības jautājumam. Un um, Horvātijas prezidentūras uzdevums ir parūpēties par trūcīgajiem Balkānos, um, jo um, patiesībā kopš iestāšanās jau uh, ir diezgan šokējošs stāvoklis. Austrum Eiropas iedzīvotāji nav gatavi pieņemt situāciju, ka iedzīvotāji šajās valstīs ir daudz trūcīgāki nekā Rietum Eiropā. Cik realistiskas ir šādas izredzes, vai komisija varēs palīdzēt Rumānijas prezidentūrai, lai tiktu izpildīti mērķi partnerības nolīgumā? vai būs jaunas izglītības programmas, vai eksistējošās programmas saņems papildu finansējumu, vai tiks turpinātas kādas veiksmīgas iniciatīvas, vai ir kāda plāna šai sakarā nākamajos mēnešos, teiksim, līdz novembrim. Paldies! Rādeva kungs ir priekšpēdējais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Jūrovas kundze. Man ir jautājums par direktīvu par piekļuvu informācijai, lai apkarotu naudas atmazgāšanu. Es eh, esmu referents šajā jautājumā. Viens no pretrunīgākajiem šī priekšlikuma aspektiem ir eh, termiņi informācijas apmaiņai. Uh, Šai ziņā e, rodas ļoti daudz bažas, e, ļoti daudzas lietas ir cieši saistītas ar starptautisko praksi. E, šāds starptautiskais standarts informācijas apmaiņa tieši termiņu ziņā nav noteikts. Ar informāciju būtu jāmainās finanšu izlūkošanas struktūrām Vai komisija domā par kādiem pasākumiem starptautiskā līmenī, lai tiktu radīti šādi informācijas apmaiņas standarti? Vai notiek, piemēram, sarunas Egmontu grupā, lai noteiktu termiņus, līdz kuriem būtu jānodrošina informācijas apmaiņa? Es e, domāju, ka e, šādu standartu ieviešana, kas būtu globāli, dotu labumu starptautiskai sadarbībai. Ir eh, jāpaturprātā, ka nelegāli iegūt naudas līdzekļu atmazgāšana un teroristu atmazgāšana ir procesi bez robežām. Un ko Eiropas komisija dara šajā nozarē? Paldies! Un nākamā runa, nākamais runātājs Jureka kungs. Lielas paldies! Es arī gribētu uzdot jautājumu, nu, par ko jau šeit runāja, runāja arī plenārsēdē. Un eh, tomēr gribētu atzīmēt, ka vairākas reizes eh, dalībvalsts tiek rosinātas ratificēt Stambulas eh, konvenciju un Rumāni, Bulgārijai, teiksim, tas ir vēl atvērts jautājums. Uh, jautājums, kas ir saistīts ar eh, cilvēktiesībām, eh, bet nav pieņemts tāds starptautiskais nolīgums, kas būtu universāli eh, pieņemts un nevar pieņemt šādu lēmumu, kas ir pretrunā, teiksim, ar Bulgārijas konstitūciju. Arī citas valstis tiek pakļautas spiedienam, tiek izdarīts spiediens uz demokrātisko lemšanu. Un šodien Visas šīs valstis, kas izjūt šo spiedienu no komisijas, komisijai īstenībā būtu jākoordinē šo jautājumu virzību un nevajadzētu izdarīt spiedienu uz, uz dalībvalstiem. Senāk, ka komisija neciena cilvēktiesības un, un arī neizrāda tādu solidaritāti un neatbalsta uh, Tātad mm, šis ir jautājums komisijai. Vēl ir laiks koriģēt kļūdas, un es gribētu lūgt arī komisāriem visvēs drīzāk rīkoties, lai sakārtotu šo jautājumu. Paldies, kolēģi, paldies par pacietību. Mums bija pārtraukumi un kavēšanās. Kom, ko, komisāris kundze, lūdzu, kā ierasts, tagad jums vārds. Liels paldies eh, pilnīgi visiem. Saprotu, ka katrs jautājums būtu pelnījis savu atsevišķu diskusiju. Eh, šie jautājumi ir eh, tādi ļoti smagi, tie attiecās uz ļoti svarīgiem jautājumiem. Es uzdošu, atbildēšu jums, Klod, par mandātu sarunām ar ASV. Un Tad mm, Intvelds kundze arī uzdeva līdzīgu jautājumu. Esmu pārliecināta, ka mēs mm, nekavēsim informēt parlamentu par to, kas ir mandātā. Mēs rīt, 6. februārī nākamnedēļ, mēs apsiprināsim sarunu mandātu. Un tad mēs turpināsim strādāt sas saskaņā, saskaņā ar ietveru lēmumu, kas ir parakstīts starp Eiropas parlamentu un komisiju. Mēs eh, strādāsim saskaņā ar pieņemto procedūru. Parlaments saņems informāciju nekavējoties, būs iespēja uzzināt par visām sarunu fāzēm un arī par starptautiskā nolīguma noslēgšanu Mēs sniegsim jums šo informāciju uzreiz pēc mandāta apstiprināšanas, un tad sāksies process, kur mēs e, pilnībā caurskatāmības nolūkos e, ievērosim visus tos pienākumus, kas izriet no parakstītā līguma. Mums ir noteikti noteikumi, kas regulē mūsu e, informācijas publiskošanu, jo šeit ir tādas joma, ka, kas tieši skar Eiropas iedzīvotājs, tāpēc mēs negribam neko lemt vai turēt aiz slēgtām durvīm. Šī procedūra jums tā ir pazīstama šādiem gadījumiem, un tad mēs pilnībā ievērosim šo procedūru, kā paredzēts. Kā, kā lai atbildu? E, privātums. Sīpels kundze, es jūs apsveicu dzimšanas dienā. Tas nav nekāds triks. Es no visas sirds jūs sveicu dzimšanas dienā. Šeit um, mums ir jāstrādā pie šī jautājuma. Sākumā mēs saņēmām šo piedāvājumu no ASV puses. Viņi e, teica, ka viņi izveido šo institūtu, ka būs tāda uzticama persona šajā amatā. Viņš vadīs eh, arī mm, valsts mm, dienestā attiecīgo nodaļu, un šis cilvēks, šis tiesības veids būs funkcionāli neatkarīgs no valdības, no drošības, no slepeniem dienestiem. Viņš eh, būs arī neatkarīgs savā funkciju izpilde, neatkarīgs no iestādes, kas viņu izvirzīs. Un mēs vienojamies par tādu procedūru, kas garantēs, ka visas Eiropas iedzīvotāju sūdzības tiks izskatītas ļoti ātri, lai pēc iespējas ātrāk, bez kavēšanās, Eiropas iedzīvotājs arī saņemtu atbildi par to, vai tiesības vienā vai otrā punktā nav vai ir pārkāpes. Ehm, tiesības ar banks uz šo brīdi ir saņēmis vienu sūdzību. Un tad rodas vēl kāds cits jautājums. Tas ir ļoti svarīgi, lai tiesības varētu būt pietiekami kompetents, bet eh, manuprāt, šis ļoti mazais sūdzību skaits eh, nozīmē, ka mm, cilvēki vienkārši neapzinas par to, ka ir iespējams iesniegt šādā veidā sūdzību. Droši vien iedzīvotāji arī ne, neapzinas, ka ir tiesības pārkāptas, un varbūt, ka mums ir arī kādas kļūdas informēšanā. Mums ir jāinformē iedzīvotāji labāk par to, ka šāda eh, procedūra eksistē ka šeit ir tāds ceļš, kā varētu tiks, tikt izskatītas sūdzības un uh, ka to ir iespējams izmantot. Tālāk atkal par tiesības sargu atsaucos uz Intvelds teikto, vai Kreča kungs varēs izpildīt sev uzdoto darbu. Es tā domāju, ka jā. Viņš ir bijis vairākos amatos. Līdz šim brīdim viņ, viņš ir izskatījis tikai ar vienu sūdzību, tātad viņa rīcībā nebūs milzīgi darba krāvumi, bet mēs domājam, ka viņš varēs šo darbu veikt um, pilnībā ļoti svarīgi, lai viņiem piemistu šāds potenciāls, un tāpēc mēs uh, gaidam, kad tiesības sargs. Tar uh, tiešām sāks strādāt, viņš tiks eh, apstiprināts arī senātā, un es negribu spriest par viņa darbu produktivitāti pirms brīža, kad viņš ir sācis savu darbu. Tālāk Sīpels kundzes jautājums par pārvedumiem. Mūsu lēmumā ir atbilde uz abiem jautājumiem par tālākiem pārvedumiem, it īpaši īpaši gribu atzīmēt, ka piekrišana vienmēr ir nepieciešama. Pat eh, tādā gadījumā, ja tiek izmantots adekvātuma instruments ar Japānu, vienmēr ir nepieciešama piekrišana. Ja piekrišana tiek, netiek dota, tad eh, tālāk šādam eh, pārvedam veikšana nav pieņemama. Tātad, ka ir nepieciešams teikt, ka par šo piekrišanu Ja Japānai pat ir kāds adekvātuma nolīgums ar trešo valsti, tas nav pietiekami mums. Vienmēr ir mums nepieciešams, lai sistēmā ir šī piekrišana, kas tiek sniegta, lai apstiprinātu šādus gadījumus. Tālāk turpinot FTC un izmeklēšanas. Izmeklēšanas notiek un es par to interesējos ļoti regulāri. Par Cambridge Analytica uzņēmumu. Šis uzņēmums vairs neeksistē, bet eh, piedalīšanās eh, privātuma vairogā tika um, apturēti momentā, un Facebook joprojām tiek pētīts. Kas vēl tiek izmeklēts? Izmeklēts ir uh, laika termiņu progresija vai šeit mēs varam konstatēt ASV privātuma akta pārkāpumu. Nu, akts pieņemts 2011. gadā. Un mēs, cik, cik mēs saprotam, ka Facebook um, piedalīšanos tas neietekmē, bet es negribu uh, šobrīd neko um, teikt. Izmeklēšana notiek. Uh, šis izmeklēšanas centrs zina, ka mūs interesē šis jautājums, ka mēs ļoti uh, esam noraizējušies par to, jo šīs aprits ir ietekmējušas ļoti daudzus Eiropas iedzīvotājs. Ehm, Bonīkungs arī vaicāja par privātumu vairoku, viņš gan ir aizgājis. Es piekrītu, ka ir iespējams vēl darīt kaut ko vairāk. Lopes Agilāra kungs eh, interesējās par administrācijas maiņu ASV. Tas arī mani diezgan satrauca, jo Obamas laikā bija diezgan grūti vienoties par um, tādiem stingriem noteikumiem, par uh, proaktīvu pieeju, par to, ka viņi aizsargās Eiropas datus tik aktīvi ASV teritorijā. Un um, tagad uh, es. Uh, Vienkārši gribu jums stāstīt par saviem novērojumiem no sākuma. E privātuma mehānisms tika novērtēts par zēmu. Ta, tas tam būtu jāgarantē datu aizsardzību, un to nevērtēja augst. E, bet e, to drīzāk, drīzāk viņi saistīja ar savu ieskatu par to, kas tas ir privātuma aizsardzība. Viņi tur nav tik prasīgi ASV. Bet e, laiki mainās, kā dzied Bobs Dilans Es eh, domāju, ka tas nebija, vai drīzāk bija Cambridge Analytica gadījums, kas izraisīja ļoti daudz debates un dažādas spekulācijas arī presē un tā tālāk, un droši vien visā drīzumā būs tur arī likums, federāls likums, kas būs līdzīgs vispārējai datu aizsardzības regulai, kur fokus būs datu aizsardzība. Lopes Aglāra kungs, jums ir taisnība. Mēs esam apmierināti tikai divos gadījumos. Ja viņiem ir arī vispārējā datorsardzības regula, ASV, protams, tā ir ļoti naiva ideja, bet mēs vienmēr esam spieduši uz amerikāņiem, lai viņi arī pieņem tādu federālo likumu, kas būtu ekvivalents mūsu regulai. Uh, Tas ir mūsu lielais mērķis, un esam sūtījuši arī komentārus. Mums ir bijis konsultēšanās ar viņiem. Un otrs nosacījums, kas dotu apmierinājumu zināmā mērā, ja mums būtu piekļuve informācijai. Ja mēs varētu ieskatīties viņu slepeno dienestu darbos, kā viņi rīkojas ar datiem, bet mums šāds piekļuvs nav. Uh, un tāpēc mums ir jāpaļaujas uz viņu likumiem, uz viņu apņemšanos, nolīgumiem, arī iespējamā iemesla, kura Bulkos princips, kas ir saistīts ar līdzīgu principu pie mums. Bet eh, es gribu teikt, ka mums arī nav piekļuve šādai informācijai Eiropas teritorijā. Tas ir skaidrs ka mēs nevaram piekļūt arī tādai informācijai ASV. Tāpēc tiesības sarga funkcionēšana ir arī šķirīgu nozīmi, un mēs ļoti ceram uz šo jauno amatu un personu. Ļoti ceram, ka šis cilvēks ASV būs tas, kas nodrošinās piekļuvi tai informācijai, kas mums ir nepieciešama. Sistēma ir ļoti komplicēta, bet mēs esam jau izmantojuši visas iespējas, kā iegūt vairāk informācijas, esam izmantojuši arī praktiski visus ASV instrumentus. Atbildot Bonī kungam un Lopes Agilāra kungam. Jā, ir jādara vairāk, ir, mēs pieprasam proaktīvāku pieju. Uh, Viņi ir izstrādājuši tādu procedūru, lai izvērtētu to, cik lielā mērā uzņēmumi atbild, atbilst e, privātuma vairoga principiem. Bet e, tas nav tāds vienreizīgs pasākums. Mēs nepārtraukti pārbaudām, uzraugam, atgriezīsimies pēc gada, lai apkopotu un rakstītu godīgu ziņojumu par privātuma vairoga funkcionēšanu. Bet um, tas, ka tas nedarbotos Trumpa administrācijas laikā, tas nav taisnība. Un Briselē ir ļoti spēcīga ASV delegācija, kas strādā tur ir piedalās arī tirzniecības ministrs, eh, arī tiesības sargs. Tātad es uzskatu, ka mēs varam būt diezgan apmierināti ar viņu pieeju šim vairogam. Un ehm, tālāk. Mecols kundze. Priekšstādā saka, ka tūkiem vajadzēs pārtraukt darbu un sanāksme turpināsies angļu valodā. Tāda informācija. I mean, you're speaking English, but I'm just saying. Jūs runājat un varat turpināt angļu valodā, bet. Eh, yeah, because you've been talking to me, haven't you? That's what it is. Ievērojiet, ja ka mana valoda, angļu valoda ir uzlabojusies, tāpēc, ka jūs trenējaties eh, sarunā ar mani, saka Marais kungs. Um, so, sorry, that's the side uh, discussion. Um, I'm just conscious, uh, Commissioner, if you want to. Komisārs Gundze, vai jūs esat atbildējusi uz visiem jautājumiem? Nē. Arī rakstiski varat atbildēt. Roberta, jūs gribat dzirdēt atbildību?